So, schönen guten Morgen. Labrīt. Lieliski, ka jūs visi esat ieradušies šeit uz mūsu sēdi. Un tagad tā lēnām runāšu. Nu, vispirms es gribētu teikt, ka mums ir pieejams visu valodu režīms Un uh, mēs esam saņēmuši arī Sanderes kundzes, um, uzņemam Sanderes kundzes uh, apmeklētāju grupu. Un šodien mēs plānojam beigt sanāksmi līdz 16.30, jo vairāk laika mums nav tādēļ, ka mums būs jānotir koordinātoru sanāksme. Un tūkojums ir pieejams arī līdz 17.30. Vispirms darba kārtība. Un es gribēju īpaši uh, uzsvērt ceturto darba kārtības punktu, kas mums ir jāizskata. Tas ir vispārīgais budžets Eiropas Savienībai finansu gadam 2017 visas sekcijas. Un atbilstoša at, mm, atbildīgais uh, referents. Gairkungs, diemžēl, vēl nav ieradies, jo viņš ir iestrēdis satiksmes sastrēgumā. Uh, Un tāpēc eh, man nekas cits neatliek. Eh, kā ieturēt zināmu pauzi, nāk ēnu referenti arī no citiem ziņojumiem, bet viņi lēnām mums pievienojas un tādēļ es eh, vienkārši lūdzu jūs izpratni par to, kā jums mums jāpagaida, kamēr uh, Gaier kungs ieradīsies, tā kā lūdzu tie nedaudzie, kas šeit ir, tomēr esat tepat kaut kur apkārt, lūdzu. Varbūt mēs varētu skatīt piekto punktu. Ja, wir haben, wir haben keinen der heute Vormittag vorgesehenen Berichte. Jā, bet mums nav neviena referenta, izņemot mani klāt no rīta apspriežamajiem ziņojumiem. Un mēs tā kā varētu piekto punktu varbūt skatīties, bet tad man pašam ar sevi būtu jādiskutē, jo ēnu referentu manam ziņojumam arī nav klāt. Tā kā, nu, tā nu viņš ir, es atvainojos. Nu, bet vienīgais mēs varam ātri izdiskutēt, un tad mēs ātri būsim tikuši ar tēmu galā. Nu, un uh, ceturtā uh, darba kārtības punkta referents uh, tuvojas. Nu, bet jā, nu, cerams, ka tas nevilksies stundām. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun. Kolēģi, Gaiera kungs ir beidzot ticis ārā no sastrēguma Mums ir neliela kavēšanās, 30 minūtes, bet mēs varam beidzot sākt skatīt 4. punktu budžets 17. Eh, gadam. Gajerkungs, sveicam jūs mūsu zālē, jūs esat mūsu ģenerālais referents un bez lielas kavēšanās. Es jums dodu vārdu, lai atgūtu kavēto pazaudēto laiku. Paldies priekšsēdētā. Es atvainojos par kavēšanos, jo parasti pilnīgi pietiek, ja es eh, pusdeviņos dodos par, eh, parlamenta virzienā, bet šī dienas sanāksme, nu, man neļāva tā to šoreiz norealizēt. Tā kā nu, redzat, nu, tas viss dzīvi nepadara vieglāku, bet, nu, Mēs zinām, kas notiek ar 17. gada budžetu. Uh, punktā uh, mēs uh, tā tad zinām, kas ir nācis klajā, kas mums ir nācis no komitejas. Mēs gaidām uz 25. maiju un uh, nedaudz par procedūru. Uh, šīs te projekts vispirms uh, dodas uz padomi. Uh, Un tad padome saskaņā ar uh, regulējumu to arī apstrādā. Un pēc tam parlaments pirmajā lasījumā uh, izskata padomes uh, grozījumus. Un iepriekšējā plenāra sesijā Strasbūrā Eh, mēs eh, tā tad eh, nolēmām, principā, kā rīkosimies galvenajos vilcienos. Un es parlamentu un arī uh, mūsu komiteju iepazīstināju ar uh, kolēģu ieteikumiem. Un ir liela uh, starpība starp to, kā mēs raugāmies uz budžetu un kā uz to raugās uh, parlaments. Uh, Viņi vairāk skatās to visu business as usual veidā, bet mēs vēlamies pielāgot budžetu mainīgajai situācijā. Un eh, ņemot pašreizējo budžetu trešajā un ceturtajā eh, kategorijās un rezerves, kas ir paredzētas eh, vidējam termiņam ņemot vēl vērā visus tos pienākumus un darbus, kas ir jāveic, eh, finansējot šīs kategorijas attiecībā arī uz eh, bēgļu krīzes pār, pārvarēšanu. Mums ir jāmobilizē pilnīgi viss, kas ir pieejams ārējās eh, politikas uh, ietvaros, uh, kas attiecas arī uz uh, Sīrijas kaimiņu valstu atbalstīšanu, eh, lai varētu eh, nodrošināt eh, to, ka šeit izvietotie bēgļi arī saņem attiecīgu atbalstu, piemēram, lai tiek nodrošināta viņu apmācība. Tālāk, trešajā kategorijā, un runājot par instrumentiem un eh, sistēmu, atvērto robežu sistēmu, eh, kā varētu finansēt visus šos uzdevumus ar ierobežotiem līdzekļiem, kādi ir Eiropas Savienības eh, rīcībā. Tālāk runājot par vadlīnijām, tad jāsaka, ka padomes eh, variantā viss teksts, izņemot vienu pusi eh, no pirmā teikuma, viss teksts atkārtojas pilnīgi tāds kā iepriekšējā gadā. Nu, tas faktiski nozīmē lūdzu neveiciet, tātad neplānojiet kaut kādus papildus uzdevumus un darbus, mēs vēlamies paturēt tātad izdevumu daļu tādā pašā līmenī, kā tā ir bijusi. Un tam ir e, viens cēlonis. Atcerieties, kā mēs esam mobilizējuši šī e, gada budžetu Uh, mums tas noteikti ir jādara, mums ir kaut kas jāmaina, jāpieņem politisks lēmums, lai mēs varētu realizēt tos eh, uzdevumus, kas mums ir paredzēts 17. gadā. Uh, piemēram, uh, ņemot vērā situācijas attīstību Sīrijā un iespējams, ka varbūt būs kārdarbības pārtraukums, varbūt, ka cilvēki varēs atgriezties savās uh, savā dzimtenē, bet mēs nezinām, kā tas būs, un katrā ziņā eh, līdzekļus mums nekādā gadījumā nevajadzēs mazāk kā iepriekšējā gadā. Mums ir jārisina bēgļu krīda. Un mums ir jātiek galā ar šo procedūru. Jā, dažās situācijās, dažās dalībvalstīs ekonomiskā situācija ir uzlabojusies, bet dažās valstīs, nu, diemžēl nepārāk. Ja mēs runājam par EFSI, uh, Uh, šajā virzienā ir uh, arī jāturpina virzīties. Mums ir jāpiešķir šie 8 miljārdi eiro, lai sniegtu attiecīgās garantijas uh, FC investīcijām. Un tā kā mums un 3,38 miljārdi tam, šim nolūkiem ir izdalīti, bet un sāsniedz visa summa. Un Es domāju, ka mums ir jāmobilizē visi budžeta līdzekļi, eh, lai eh, mēs pildītu savu eh, politisko apņemšanos, savus politiskos solījumus. Lai sniegtu labāku Eiropas pievienoto vērtību un nodrošinātu pasākums, kas jāveic, es, mūsu vadlīnijas nosaka, ka budžeta līdzekļi, ko mēs izlietojam 1A un 1B kategorijās, Uh, atbilstu komisijas uh, tautsēmniecības un ekonomikas pārskatam. Uh, tā tad ir ikgadējais izaugsmu ziņojums, ar ko nāk klajā komisija, un līdz ar to e, Eiropas semestrī, un šajā semestrī procesā ir jāiekļauj uzdevumi koncentrējoties uz uh, Eiropas līmeņa uzdevumiem. Nu, nav mūsu pozīcija uh, viens pret viens pilnīgi tāda pati kā komisijai, eh, taču uh, šis te šī te rezultātu apspriešana un uz mērķu sasniegšanu plānot vērsti izdevumi um, ar lielāko Eiropas pievienoto vērtību ir tas, kas mums ir jānodrošina. Nu, Protams, ka mēs cenšamies aizstāvēt mums svarīgākos punktus, piemēram, jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Un tīri tehniski visi līdzekļi, kas tika piešķirti, netika izlietoti. Un Komisija ir uh, pieņēmusi lēmumu vispirms izvērtēt šīs iniciatīvas rezultātus un tikai tad piešķirt tālāku finansējumu. Un parlaments nav izslēdzis šādu pieeju, tā kā mēs gaidām. Un tad mēs arī šeit Empel uh, komitejā izskatīsim uh, šo te izvērtējumu. Un tad raudzīsimies, kā mēs. Uh, Mm, varam eh, šīs te finanšu plūsmas tālāk organizēt tālāk, eh, nabadzības apkarošana, tas arī ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas izriet arī no Eiropas 2020 eh, stratēģijas. Un mums ir jārūpējas par nabadzības apkarošanu bērniem. Un jāsaka, ka šobrīd mums ir, jā, e, mums ir e, vēsela virkne nenomaksātu, nesamaksātu rēķinu dažādās programmās. Tam gan ir mazāk uh, saistības ar politiku, bet ar tehnisko finanšu plūsmu uzbūvi. Un šorīt di diskusijā nav, protams, uh, mūsu uzdevums uh, izlēmt, ko darīt šajā situācijā, bet ir jāpatur prātā, ka mums ir šie nesamaksātie rēķini. Un uh, tehnisku iemeslu dēļ uzklāja, uzkrājas šie te maksājumi un ir paredzēts, ka vidējā posmā tā kā vajadzētu mums tos visus eh, dzēst atkal ar tīri tehniskiem paņēmieniem. Tālāk nodarbinātības komitejā mums tālāk arī ir uh, jāspriež par to, ko mēs īsti sagaidām un gribam no budžeta. Liels paldies, un tad uh, nekavējoties arī pāriesim pie diskusijām, un no EPP pirmais ēnu referents nav pieteici, es nezinu, kurš tas ir, Elizabete, vai tā es tu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, budžeta referentam, kurš mums piedāvāja šo izklāstu patiesu un realistisku. Paldies par to. Jūs aprakstītajā situācijā mēs redzam, ka Šis ir tas brīdis, kurā parlamentam ir stingri jānorāda sava nostāja attiecībā pret padomes gribu vai pareizāk sakot štauga nogribu. Es domāju, ka šajā aspektā jums ir mūsu pilnīgs atbalsts. Nevar būt eh, tādā nostājā, ka mēs pieturamies pie biznesa as usual situācija ir mainījusies un līdzsvarā, līdzsvars ir budžetā jāatgūst. Un ir tīpaši mēs par to rūpējamies šeit nodarbinātības un sociālo lietu komitejā un arī tā uzskata mani parlamenta kolēģi politiskajās grupās. Nedrīkst turpināt strādāt pie budžeta, kā mēs esam to darījuši iepriekšējos gados, jo milzīgā migrācijas plūsma ir pilnībā mainījusi vajadzības un arī tās reakcijas, kas mums būtu jāsniedz attiecībā uz šīm jaunajām vajadzībām. Turpināt sacīt, atstāsim rezervas un tās neizmantosim, to vairs nedrīkst teikt un konkrēti par mūsu emplu komiteju runājot. Viens punkts, manuprāt, ir. Ir skaidri jāpaturprātā konkrēti, ka pirmkārt ir termiņš budžetam 2017. gadā, bet arī Daudzgadu politiku pārskatīšana vidusposmā ir ļoti vērīgi jāseko abām šīm svirām, lai mēs varētu mērķi sasniegt. Mūsu lielākās bāžas ir pirmkārt Eiropas sociālais fonds, profesionālās eh, integrācijas sfīra. Profesionālā integrācija dod iespēju cīnīties pret nabadzību, tā ir sociālā iekļaušana un pilnīgi noteikti ir jāizstāv Eiropas sociālais fonds. Eiropas sociālajā fondā jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir tikai aizberga redzamā daļa. Svarīga ir jauniešu garantija, jo jauniešu garantija ir pamats politika. Atgādināšu, ka iniciatīva jauniešu nodarbinātībai, tas ir atsevišķu valstu valdību vadītāju komunicēšanas sfēra. Taču patiesā politika pēc būtības, kura dod iespēju cīnīties pret bērnu nabadzību, tā ir viņu vecāku profesionālā integrācija, un tas ir Eiropas sociālais fonds. Un šajā Eiropas sociālajā fondā jauniešu garantiju mēs aizstāvām visvairāk. Ja mēs vēlamies bēgļu profesionālo integrāciju pēc tam, kad ir eh, eh, atzīti diplomi, ir aprēķināts ekvivalences, tad nav jāmeklē rezerves, un arī šai politikai ir jāpiešķir jēga. Tāpēc esmu ļoti mobilizējusies šajā sakarā tautas partija, vērīgi sekos MPL komitejā, lai profesionālās integrācijas politika būtu darboties spējīgi. Pretējā gadījumā mēs nonākam palīdzības sniegšanas uh, uh, politikā, jo šāda politika būtu kā plāksters uz uh, Eh, protēzes. Mēs vēlamies rezultātus. Paldies tālāk Georgijas Pirīnskis no S&D grupas. Paldies. Paldies. Es gribētu pilnībā piekrist Gajerkungam un arī Šerķierkundzei nav iespējams rīkoties pēc ierastā business as usual modeļa, tad, kad mēs runājam par 2017. gada budžeta izpildi. Priekšsēdētāji, es vēlētos paust šeit savas bažas. Mēs sakam, ka nav pieļaujama šī business as usual pieeja, tomēr es redzu šādu tendenci, ka tas notiek tieši šādi. Un pat e, šeit nesen e, parlamentā arī citās institūcijās mēs esam diskutējuši par robežu drošības jautājumu. Ir diskutēts par dažādiem jautājumiem, kā padarīt Eiropas Savienību drošāku, lai varētu apvienot šo te burkānu un pātags pieeju, runājot par izdevumiem aizsardzības stiprināšanai bet ir jāsaprot, ka nodarbinātībai un sociāliem jautājumiem ir ļoti liels sakars ar drošību, ar drošības līmeņu nodrošināšanu Eiropas Savienībā, un tas arī nodrošina lielāku drošību kaimiņu valstīs. Es negribētu pārāk plaši klāstīt eh, par šo jautājumu. Tomēr es uzskatu, ka Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja jāspēlē vadošā loma parlamentā. Uh, noteikti arī parlamenta nostāja ir jādara zinām padome tieši dēļ šī aspekta, kas ir ārkārtīgi aktuāls un arī sarežģīts. Un daži varbūt precīzāki jautājumi. Vispirms mums ir jācenšas paskaidrot komisijai, ka šī visa spēle, mēs kaut ko samazinām, nogriežam, maksājam ziņā, tad pēc tam mēs cīnāmies par to, lai maksājums tiktu atjaunots. Šāda veida spēlītes ir jāizbeidz. Lieta ir ļoti nopietna. Ja kaut kas ir ielikts budžetā, tas ir apstiprināts, un tas tur ir, un nevajadzētu atgriezties atkal pie dažādām sarunu kārtām. Es eh, piekrītu arī tam. Uh, ka ir nepieciešams steidzami piešķirt finansējumu Eiropas sociālajiem fondam. 2016. gadā mm, ir tāds ieguls viedoklis, ka nav bijis pārāk liels akcents uz šo te lietu, bet eh, neapšaubāmi ir tuvākajā nākamajā 2017. gadā būs ļoti liela nepieciešamība pēc finansējuma jau šo kanālu. Uh, un tas ir ārkārtīgi akūti vajadzīgs. Un mēs par to arī runāsim nākamajā piektajā darba kārtības punktā, kur fokusēsimies uz trialogu. Un tad, protams, šis fonds vistrūcīgāko personu atbalstam. Arī šajā fondā nav pietiekami daudz finansējumu ielikts. Un kas attiec uz jauniešu nodarbinātības garantiju, bērnu nabadzību, šādu izaicinājuma apkarošana noteikti šiem cēliem uzdevumiem ir jābūt finansiālajiem pamatam, kas nodrošināts pilnībā. Un kā Gājerkungs teica, ir arī 9. marta parlamenta rezolūcija, e, kur ir runa par trešo sadaļu budžetā. Un 12. un 13. punktā šajās vadlīnijās ir ļoti skaidri noteikts, ko mēs sagaidām no komisijas, ko mēs gribam, lai komisija dara. Uh, lai tiktu izpildīt mūsu noteiktās prioritātes. Gairkungs teica, ka varētu būt atkal maksāt, maksājuma kavēšanās maksāšanas perioda skatījumā, un tas mums noteikti ir jāpaturprātā, tad, kad mēs runājam par 17. gada budžetu, un vēl gribētu norādīt, ka ir arī īpaši instrumenti, globalizācijas pielāgošanas fonds un maksājuma apropriācijas attiecīgi šai fondā. Uh, Un šie maksājumi ir jāiekalkulē virs <clears throat> daudzgad finanses schēmas augstākajai vērtībai, tāpat arī maksājuma apropriācijas. Tas noteikti kaut ir tas, kas būtu jāizskata vidusposmas pārskata gaitā, bet 2017. gadā noteikti tam tā ir jābūt. Maksājuma apropriācijas šim nolūkam ir virs grieztiem. Arī <clears throat> saistība apropriācijas gluži tāpat. Un visbeidzot, eh, priekšlikumu par pilotprojektiem un sagatavošanas eh, darbībām. Es domāju, ka mums ir eh, jāsagatavojas ar argumentiem un jāpamato arī priekšlikumu pēc būtības, un mēs, sociālisti un demokrāti, arī nāksim klajā ar saviem priekšlikumiem saistākarā. Paldies! Paldies, un ecērvārda Ulrika Trebēsijus. Paldies, un vispirms liels paldies! Uh, referentiem. Gajarkungs jau norādīja, ka mēs gaidām komisijas priekšlikumu, un tad mēs varēsim paust savu kopējo viedokli. Jā, vai jūs varētu lūdzu tur nepļāpāt, kamēr es runāju? Uh, referenta priekšlikums ir līdz e, uzsvar, priekšlikumā līdz uzsvars uz dažādām programmām un uh, par to, bet varbūt nepietiekoši uz to, kā mēs aktīvāk varētu izmantot uh, līdzekļus. Un 2010. gadā, uh, veidojot budžetu, tika ievies šis te princips pievienotā Eiropas Savienības vērtība. Un tas nozīmē, ka pasākumi ir jāpadara efektīvāk, nodrošināt to uh, izpildi dalību valstīs. Un galvenais, lai ar šī budžeta palīdzību mēs eh, tikai tādā veidā izlietojot līdzekļus, eh, mēs varam saņemt pilsoņu atbalstu. Eh, tādas programmas kā kosmos, kas atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, ir lieliski attīstījies un to vajadzētu turpināt un vajadzētu tam piešķirt tālākus līdzekļus. Eh, sociālajā jomā, piemēram, eh, jaunatnes bezdarba iniciatīva, ko minēja referents. Šeit es gribētu norādīt, ka šī pasākuma efektivitāte vispirms ir jāpierāda, pirms mēs uz to tērējam jaunus līdzekļus. Nu, referents, protams, runāja arī nabadzības ap, eh, runāja par nabadzības apkarošanu un garantijām bērniem. Nu, protams, ka ir grūti runāt par to, ka mēs tā kā negribētu atbalstīt bērnus, bet mēs gribētu redzēt, kā tiks mazināta birokrātija un kā šis finansējums uh, tiks uh, sadalīts un uh, tā sadalīšana tiks kontrolēta. Runājot par bēgļu krīzi un šīs krīzes pārvarēšanu Un kā mēs, eh, es domāju, ka vislabāk eh, vajadzētu izlietot to konkrētu personu atbalstīšanai, lai viņi nebrauktu uz Eiropas Savienību. Tas būtu visefektīvākais veids, kā izmantot šos līdzekļus. Marijana Hārkina no Aldas grupas. Paldies, paldies par paskaidrojumu, referentkungs, paldies par savu ieskatu sniegšanu. Es eh, faktiski piekrītu visam, kas šeit izskanēja. Visumā globāli viss ir mainījies, un mēs nevaram iet pa ierastajām sliedēm. Bet kas man sagādā kaut kādas grūtības, kādas konkrētas uh, soļus mēs um, spērsim, lai nebūtu šo ierasto sliežu maršruts? Jā, mēs varam veikt kādus mazus solīšu. Šeit es piekrītu Pirinska kungam. Uh, viņš teica, cits starpā, uh, ka, mm, tā, ja kaut kas ir galīgs budžetā, tam mm, tur arī jāpaliek, nevajadzētu virzīt iekšā ārā kaut ko. Uh, Un, manuprāt, ir nepieciešama arī radikāli grozījumi, ir notikušas radikāls um, pārmaiņas un bēgļu krīze, eh, piemēram, ir ietekmēs pilnīgi visu un budžetā nav iestrādātas summas, kas palīdzētu um, tiekt galā ar bēgļu krīzes ietekmi. Arī šeit, ja kundze ir um, taisnība, mēs varam izmantot eksistējušos instrumentus, sociālo fondu un tā tālāk, un uh, tas um, palīdzēs kaut ko atrisināt, tomēr finansējums nav pietiekams. Mums ir nepieciešami lielāki naudas līdzekļi. Mēs jau esam apņēmušies saistību formā kaut ko finansēt Un šeit ir ļoti tālu no pietiekamības, nekā nepietiek, lai finansētu visus mūsu plāns. Šeit es runāju tā kā pati ar sevi. Um, it kā tas viss būtu zināms, bet es eh, neesmu pārliecināta, ka mēs atradīsim kādu ceļu vai veidu, Lai nebūtu tā, ka pēc 12 mēnešiem mēs atkal sanākam kopā un sakam, jā, lūk, mēs eh, paveicām A, B un C uzdevumu, Un es tiešām nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt citi kolēģi varēs. Bet gribu atgriezties eh, pie mm, referenta teiktā, ka vajadzētu inteliģentā veidā izmantot Eiropas finansējumu. Arī tas ir mūsu izaicinājums. Mums ir nepieciešams eh, redzēt naudas līdzekļus, ko mēs jau tagad tērējam, un jāskatās, lai šie tēriņi arī radītu Eiropas pievienoto vērtību. Es negribu detaļās iedziļināties, jo mums jāturpina šī saruna arī nākamajā punktā, kur runāsim par trialogu. Tie bija tikai daži punkti, ko gribēju šeit izcelt. Dankeschön. Paldies. Zaļo vārdā man nav neviens pieteikt cēnu referents. Arī FDD. E Un Māra Picoto diemžēl nav šeit klāt. Vai kāds viņu aizstās? Paldies, priekšsēdētāji. Jūs esat um, ieguvis labus uh, ieradumus. Es no savas puses vēlos pateikties ģenerālajam referentam bet atsevišķi izteikumi un konstatējumi, ko, uh, eh, uh, eh, ko dēvē par biznesa ar usual, uh, jeb pārtulkojot franču valodā viss tikai muļķiem vai arī vizuālais lidojums. Runāju konkrēti, budžeta trešā un ceturtā kategorija aprīlī jau ir iztērēta migrācijas plūsmu dēļ. Un šeit man rodas jautājums, e, ko tad mēs darīsim pārējos mēnešus? Vai šis um, budžets paliks uz nulles vai tiks ņemts no citām pozīcijām? Tāpat ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad referents mums norāda, ka politika jauniešu nodarbinātības ziņā uh, ir jāpārskata tās efektivitāte, tik tiešām ir pienācis tam laiks, un ka viņam būtu prioritāri papildus tam, ka Eiropas parlaments uh, pārņem savā pārziņā šo budžetu, uh, cīnīties pret nabadzību ar mērķi divu saskaņā ar mērķiem 2020, ko apstiprināja arī referentē no tautas partijas grupas, bet lai nerunātu pārāk ilgi un rezumētu, vai budžeta referents mums apraksta Eiropas Savienības budžeta pārvaldību kā milzīgu Danaīda smucu, nav skaidrs, ko mēs tur lejam iekšā, ne arī, kas nāk no turienes ārā. Jo tiek sagaidīts vesela lavīna nenomaksātu rēķinu, lai gan nav zināms, kas tad īsti ir iztērēts 2014. gadā un tiek gatavots budžets 17. gadam, vai arī šis paziņojums pēdiņās par sagaidāmo bankrotu bankrotu, e, ja vien, ja vien ECB e nesadrukās bankrots. Un ar to visu varam konstatēt postu, nabadzību, e, jauniešu bezdarbu. Un Šartie kundzei pilnīgi taisnība sakot, ka šie pasākumi ir kā plāksters uz protēzes Tālāk, sociālais dempings, nosūtīto strādājošo direktīvu, brīva un nesagrozīta konkurence, par to jūs nerunājat, bet tas tikai veicina nabadzību un postu. Komerciālie nolīgumi, ko mēs skatām, slavenais TTIP To pilnībā nepiemina budžeta ģenerālais referents, un, manuprāt, tas ir galvenais iemesls mūsu postam. Es pat nerunāšu par robežu kontroli un tā tālāk, jo e, bēgļu uzņemšanas jomā, manu viedokli jūs zināt, mums nav līdzekļu un iespēju uzņemt visas pasaules postu. Ir citas valstis, Sīrijai tuvāk, kuras arī varētu uzņemt bēgļus. Kāpēc vienmēr Eiropa un Eiropa? vienīgā realitāte, ja jūs kaut ko vēlaties panākt, tas ir svīras e, eh, MVU savukārt mēs zinām, eh, ja mēs tos varam aizsargāt, pasargāt, veicināt darbā pieņemšanu, tad mēs jau para, sasniegsim daudz. Paldies! Okay, then we... Labi, tagad uh, varbūt daži īsi komentāri. Tuvākajās dienās uh, parādīsies jaunatnodarbināts izglītības institīvas rezultātu izvērtējums. Un eh, mēs pagaidām nevaram to analizēt, jo no revīzijas palātas eh, vēl neesam saņēmuši eh, pietiekoši informāciju par šīm jaunas institīvas komandām. Un kas attiec uz dažādo birokrātijas šķēršu likvidēšanu tā tālāk, nevarētu teikt, ka attiecībā uz jaunas nodarbinātības institīvu tā būtu lielu uh, problēma. Bet tagad došu kā iera kungam vārdu. Vispirms es gribētu padalīties uh, informācijā par divām lietām un par uh, to, ko mēs varētu īsti darīt. Eh, atsaucoties arī uz to, ko Harkins kundze sacīja, mums ir tiešām nepieciešas eh, radikāls izmaiņas, bet ko mēs reāli varam izdarīt pirmkārt? Un es tā kā pakāpšos nedaudz atpakaļ. Es savā laikā apsveicu eh, Lisabonas līgumu. Es uzskatīju, ka tas ir tāds izšķirošs uh, robežstaps. Un uh, bet jāsaka, ka attiecībā uz budžeta procesu mūsu pozīcija ir vaināta zināmā mērā, jo mums ir jāvienojas ar padomi un Es negribu, lai mēs iedomātos, ka esam varenāki un varošāki nekā patiesībā esam un uh, nevēlos radīt nepareizu uh, iespaidu. Uh, prezidentūra faktiski ir sarunu veiksmes atslēga. Uh, nu, Itālijas prezidentūras laikā tas viss bija katastrofāli, Luksemburgas uh, prezidentūras laikā tas viss bija ļoti labi, jo viņi varēja dabūt cauri visus nepieciešamos kompromisus padomē. Bet tad, kad mēs esam uh, lēmumu pieņemšanas gala stadijā tā būs Slovākijas prezidentūra. Un uh, esmu uh, arī piedalījies tikšanās reizēs ar vēstniekiem un runājis par to, kā mēs vēlamies šo procedūru virzīt uz priekšu. Itālijas prezidentūra Uh, faktiski izsvītroja no darba procesa divas nedēļas, un pēc tam viņa teica, atnāc pie mums jāziniet, bet mums tagad ļoti ātri ir jāpieņem lēmums, un tas ir tik jūtīgs un tā tālāk. Nu, šeit uh, parlamentam ir uh, tā iespēja mainīt rīcības modeli, šoreiz sadarbojoties ar Slovākijas prezidentūru. un uh, mums vajadzētu dažus eh, tādus eh, veterānus parlamentā, kas ir pieredzējuši arī iepriekšējās budžetas procedūras un kas ir sadarbojušies ar komisiju un kas saprot, kā ir mainījusies šī stratēģija un kā ir mainījusies mūsu poli, pozīcija saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tātad Mums ir jādara tas, ko mēs varam, kā mēs esam eh, vislabāk gatavi, piemēram, eh, nodrošinot līdzekļus Eiropas sociālajā fondā. Trešais punkts Svarīgi ir tas, ko mēs drīkstam darīt eh, ar Eiropas līdzekļiem, kā tas ir noteikts attiecīgo fondu e, direktīvās, e, cik e, iespējamas ir variācijas, kā ir iespējams pārdalīt līdzekļus, un te mums sākas mūžīgais strīds ar padomi. Pirmkārt jau tas, kā e, saskan, e, piemēram, reālie izdevumi, maksājumi salīdzinājumā ar vidējā termiņā plānotajiem izdevumiem un reālajiem e, maksājumiem. Un tā ir tāda, tas ir zināmā mērā izaicinājums mums. Un es gribētu nedaudz apstrīdēt Tribēzijas kundzes teikto. to Jā, protams, vienmēr ir bijis svarīgi, lai līdzekļi tiktu iztērēti atbilstoši. Un šī argumentācija no EKR grupas es dzirdu vienmēr, un reizēm tas izskan angļu, reizēm vācu valodā, bet 88% Uh, līdzekļu tiek iztērēti un lēmumi par tiem, kā tie jāiztērē, tiek pieņemti reģionālā un dalību valstu līmenī. Un uh, vairumā mm, gadījumu tieši dalību valstis ir tās, eh, kas eh, izlēmj, eh, kā rīkoties, bet varbūt, ka uh, varētu šo te atbildību uh, Uh, pārnest un likt uzsvaru savādāk. Un uh, pašlaik galvenā atbildība ir uz uh, tām iestādēm, kas dalībvalstīs pārauga Eiropas uh, Savienības uh, līdzekļu izlietojumu. Un Brit kolēģi ļoti bieži saka, ka Eiropas uh, līdzekļi tiek neatbilstoši iztērēti. Nu, bet tad skatīsimies, ko dara Eiropas. Uh, revizijas palāta, viņi kontrolē kādā veidā, un e, viņi kontrolē arī to, kas notiek ar Eiropas Savienības līdzekļiem apvienotajā karalistē. Un, un es varētu te ticēt, e, te citēt Eiropas revīzijas palātu, ja jau e, e, Lielbritānija atbilstošie līdzekļi netiek izlietoti, tad attiecīgi arī uh, Lielbritānijas iestādes nav paveikuši savu darbu. Tātad vēlreiz gribētu atkārtot, ka uh, ja Eiropas līdzakļi tiek iztērēti neatbilstoši, nu, jā, tad kontrole un uh, katras atbildības uh, noteikšana nav tik vienkārši process. Tālāk par Eiropas fondu palīdzībai visneaizsargātākajiem uh, ir uh, dalībvalstis, kuras nevēlējās turpināt šī fonda darbību, tā skaitā arī uh, Vācija tā skaitā. Jā, protams, ka ir jāuzlabo eh, da, eh, pasākumi, kas ir vērsti uz bēgļu situācijas uzlabošanu, bet eh, jāsaka, ka šis fonds nav nekāds brīnuma līdzeklis, tā līdzekļu apmērs ir ļoti ierobežoju, ierobežots, un mums nav uh, lieku uh, līdzekļu. Uh, Eiropas Savienības budžetā. Eh, drīzāk eh, to varētu finansēt no dalību valstu budžetiem. Mums šī eh, sliekās naudas Eiropas budžetā nav. Esmu uzklausījis kolēģu viedokļus, un, protams, ka mēs visi vēlamies panākt to, lai Eiropas Savienības instrumenti tiktu izmantoti atbilstoši un mums ir jāraugās arī uz to, lai uh, maksājumi, piemēram, nepadarītu reģionus, uh, kas realizē Eiropas programmas par uh, pa padomas upuriem, tādēļ, ka mm, maksājumi netiek veikti laikā. Kas attiec uz operatīvajām programmām, tad mums kopā ir jāraugās, uh, lai tur viss noritētu kā plānots. Nu, protams, kā mēs zinām, kā 14. gadā līdzekļi ir iztērēti. Mums ir revīzijas palātas gadas ziņojums un mums ir uh, bijusi arī apspriešana uh, parlamentā un, nu, kas mums precīzāk būtu jāizvērtē, eh, uh, vai uh, šie līdzekļi iztērēti pietiekoši efektīvi. Un, uh, Kāda ir tālākā attīstība, tas savukārt ir komisijas ziņā to izvērtēt, un uh, komisāra uh, Georgievs kundze uh, par to ir atbildīga, un uh, Nu, nevar vienmēram uh, tūlīt pēc viena gada noteikt, cik efektīva ir kom bijusi programmas īstenošana, vai tur ir pilna uh, atbilstība un tā tālāk. Ir vajadzīgs reizēm varbūt trīs gadu periods, lai to visu varētu izdarīt, bet eh, nav tā, ka Eiropa nevarētu strādāt pie uh, savas uh, budžeta izlietošanas prakses uzlabošanas. Paldies, Gairkungs. Es domāju, ka nākošie uh, mēnešus mums nāksies nodarboties ar uh, budžeta procesiem un sistēmu. Un es gribētu uh, pasludināt nākušo darba kārtības punktu, un tas ir mandāts trialogam. Nu, tā tad 2017. Eh, gads budžeta mandāts trilogam. Tas ir uh, mandāta projekts, kuru ir izstrādājis eh, sekretariāts un balstoties uz iepriekšējo diskusiju, uh, faktiski Mums ir jāņem vērā tas, kas uh, tika runāts iepriekš. Tas viss ir mūsu svarīgākais mūsu komitejas mērķis ir jaunatnes nodarbinātība uh, šī uh, budžeta projekta sakarā. Un tas ir galvenais akcents, ko mūsu komiteja liek uz šo tēmu. Un ir jāskatās, kā mēs to varam atbalstīt. Un ir jāraugās, kā mēs varam izvairīties no jaunu uh, papīra kalnu radīšanas, bet uh, kā, no otras puses, kā mēs varam radīt, rast praktiskus risinājumus un tiešām nodrošināt uh, cilvēku cieņas, uh, cilvēku cieņai atbilstošu nodarbinātību un darba vietas un kā jā, mēs varam pārvarēt uh, bezdarba problēmas, vecāku gada gājumu bezdarbinieku problēmas, uh, um, arī uh, nodrošināt darba vietas bēgļiem, vienlaicīgi nodrošinot labu budžeta pārvaldību. Un uz to norādījis arī revīzijas palāta, ka šīs te Youth Action Teams uh, tomēr sastopas ar uh, zināmu birokrātiju, un mums ir jāliek uh, uzsvars uz to, ka mums ir vajadzīgi praktiski un ātrāk realizējami uh, pasākumi, un es te varbūt vēlētos iepazīstināt ar kādu piemēru. Es esmu darbojies ar divām iniciatīvām, transnacionālā uh, izglītības iniciatīva. Un esmu skatījies, kā tas viss notiek praksē. Reģionos, piemēram, federālo zemju līmenī, pilsētās un tā tālāk. Te kaut kā vienā brīdī viss nostupējas un uh, tālākā praktiskā attīstība nenotiek. Nākošais jautājums. Kā mēs varam eh, labāk realizēt jauno migrantu uh, un migranšu integrāciju? Jā, nu, jau mazo un vidējo uzņēmu uh, atbalstīšana, jā, tas par to mēs vienmēr rakstam un runājam, bet uh, kā tas notiek uh, praksē? Uh, kā mēs varam sasaistīt, eh, teiksim, jaunatnes eh, nodarbinātības iniciatīvu un jauno migrantu un migranšu eh, nodarbinātības problēmas ar atbalstu maziem un vidējiem uzņēmiem. Eh, noorganizējot arī eh, konsultatīvos procesus, eh, tātad konsultēt no vienas puses gan potenciālus darba devējus, gan arī migrantu jauniešus par nodarbinātības iespējām. Un pēdējā un iepriekšējā gadā Vācijā ir nodrošinātas 14 eh, tūkstoši eh, apmācību vietas migrantiem un migrantiem. Tas ir milzīgs skaits un tas arī eh, ir saistīts ar uh, lieliem uh, līdzekļiem, lieliem izdevumiem valsts budžetam, bet tas ir praktisks risinājums visām tām valstīm, uh, kurās ir uh, šie te jaunie migranti, un uh, šeit šos līdzekļus uh, tiešām būtu vēlams izmantot no Eiropas uh, fondiem, no attiecīgajām budžeta pozīcijām. Uh, bet eh, tas nozīmē, ka, lai varētu izmantot praksē šos finanšu līdzekļus un tas būtu eh, iespējams relatīvi ātri, tas ir jautājums, par ko Eiropai vajadzētu domāt un. un realizē to, kas ir Eiropas kompetencē. Nu, tas varbūt būtu viss no manas puses un Elizabete Šantē no EPP mm, pirmā ēnu referente. Paldies eh, priekšsēdētāji par šo viedokli par sarunu mandātu, un jums ir viss mūsu atbalsts, un varam arī parakstīties zem jūsu sacītā. Bet es gribētu tagad izcelt atsevišķus aspektus, kas, manuprāt, ir būtiski, un konkrēti tādi būs trīs. Pirmais ir jauniešu profesionālā integrācija. Es vēlētos Es vēlētos, lai jūsu vadītajās trilogas sarunās būtu pilnīgi skaidra līnija par jauniešu garantiju, kā politiku, kas ir visplašākā, vispamatīgākā jauniešu profesionālajai integrācijai. Atgādinu iniciatīvu jauniešu nodarbinātībai. Uh, ir tikai jauniešu garantijas pastiprinājums tajos apgabalos, kur jauniešu bezdarbs ir viss augstākais. Taču mums pašiem nevajadzētu nogalēt pašiem savu mērķi politikā, kas ir jauniešu profesionāla integrācija. Iniciatīva ir jāizstāv, bet tie ir tikai 6 miljārdi no Eiropas sociālā fonda, kas ir eh, tuvu 80 miljārdiem. Jūs redzat, kādas ir proporcijas šeit. Ir jāizstāv jauniešu nodarbinātība. Nākošais, otrais aspekts. Jūs ļoti būtiski savā um, analīzē norādījāt uz stažieru problēmu un praktikantu problēmu. Es gribētu norādīt eh, šo praktikantu jautājumu apmācībā. Es eh, nevēlētos, lai valstu valdību vadītāju Eh, iekļaut jauniešus eh, šajā praksē, lai viņus varētu vienkārši izsvītrot no bezdarbnieku statistikas. Un tāpēc aicinu būt ļoti vērīgam attiecībā uz šo aspektu, jo tas var sagrozīt skatījumu uz lietām. Mūsu mērķis ir profesionālā integrācija un pie šī mērķa jūs nedrīkstat atkāpties sarunās ar padomu, pie, eh, pēc tā tiks, eh, par to tiks spriest. Pēc tā tiks spriests par visu pārējo, un Eiropiešiem ir jāapzinās valstu un valdību vadītāju reālā politiskā darbība. Tas bija otrais aspekts, un tālāk trešais. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt profesionālās integrācijas mērķis bēgļiem, it īpaši jauniešiem. Domāju, ka arī šajā gadījumā ir ļoti nepiekāpīgi jārunā par integrācijas metodēm. Pagaidām man ir iespējas, ka mēs piemērojam fragmentētu pieju no sākumā papīri, dokumenti, diplomi, valodas. Un es, bet es domāju, ka ja mēs pie šādas fragmentētas metodas pieturamies, pirmais, otrais, trešais etaps, tad mēs nekurus priekš netiksim, jo spiediens tiek izdarīts liels. Situācija ir steidzama un, manuprāt, valodas apguvas problēma ir jāņem un vērā un jārisina bez kavēšanās, jo nekāda integrācija nevar notikt bez lingvistiskas integrācijas. Ka, e, diploma atbilstība, apmācības modeļi, arī šie jautājumi jārisina ļoti ātri, arī šajā gadījumā ir jābūt ar asu nostāju attiecībā pret padomu, pret valstu valdību vadītājiem, kas stāsta mums visu kaut ko, bet nepievērš uzmanību darbību realitātei. Mēs nevēlamies tukšu vārdus. Mēs ticām darbiem. Paldies! Danke sehr. Gehe ich recht? Georg. Paldies, eh, ja pareizi saprotu, tad Georgijas Pirinskis nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo <clears throat> atzinumu projektu un paldies par eh, domām, kurus mēs arī atbalstam. Es gribētu pasvītrot pirmā punkta nozīmi 2017. gada budžetam ir jākļūst par izšķirīgu instrumentu, lai stimulētu izaugsmi, nodarbinātību un cīņu pret nabadzību. Tā ir rakstīts, un patiesībā tie nav tikai vārdi, tās, tās ir arī saistības, mūsu apņemšanās, ko mēs paturam prātā visu budžeta pasākumu laikā. Un šai sakrā mēs gribētu pasvītrot <clears throat> par to, cik svarīgas ir adekvātas eh, apropriācija piešķiršana sociālajiem fondam. Eh, kā jau es teicu, tagad sāksies sociālā fondā intensīvas īstenošanas fāze, un tāpēc ir nepieciešams arī palielināt maksājums dalībvalstīs 2017. gadā. Un vēl es gribētu mm, pasvītrot, ka ir nepieciešams arī piešķirt tāds višs resursus bērnu nabadzības apkarošanai. Uh, lai varētu atbalstīt um, pamatvajadzību apmierināšanu. Tā ir izglītība, veselības aprūpe, mājokļi un pārtika. Un treškārt arī jauniešu nodarbinātības garantija, kur arī nepieciešams ļoti precīzas apropriācijas. Par to ļoti precīzi runāja arī Žarķie kundze. Un um, vēl es grib, gribētu atsaukties uz parlamentu lēmumu no 9. marta, un tur 12. punktā ļoti skaidri rakstīts, ka šīs izredzes piedalīties darba tirgus apritē, labas kvalitātes nodarbinātība, laba māceklība, iespējas būtu jāsniedz arī gados jaunajiem migrantiem, kas ierodas Eiropas Savienībā. Te, te ir rakstīts ļoti skaidri šis lēmums, tātad tas ir jāpastiprina ar resursiem. Uh, un vēl ir nepieciešams atbalstīt ar resursiem arī nodarbinātības aģentūras. E, šeit ir jāatbalsta gan personāla pieņemšana, gan arī cits darba funkcijas, jo nodarbinātības aģentūrām ir milzīgi nozīme risinot šos ļoti plašos sociālos jautājumus. Un vēl mēs ne, nedrīkstam arī aizmirst šo DFS um, māržu, rezervi un jādomā par to, kā pacelt šo rezervi virs uh, Um, griestu vērtības, te ir un gan par 16. un 17. gadu, un šeit ir nepieciešama papildfinansējums gan izaugsmē, gan nodarbinātībai, arī jaunā tas nodarbinātības mērķu sasniegšanai. Un visbeidzot vēl, bet plašākā um, kontekstā mēs dzirdējam aicinājumu darboties realistiskāk, arī Harkins kundze pauda bažas, ka mēs nespējam um, skaidri formulēt Eh, vārdos pateikt šo domu, ka mēs nevaram turpināt šo ierasto biznesu, bet eh, realistiski būtu tomēr ņemt vērā to, ka mēs gan pagājušajā gadā, gan šogad nodarbojamies ar um, budžeta grozījumiem. Tā tad ir izdarīts kaut kāds um, vērtējums, izvērtējums, ir skaidri noteikti punkti, kas ir jāuzlabo, un process ir sācies. Un tad vēl ir kāda praksa, ko es īsti nesaprotu par trasta fondiem, kas ir izveidoti tos ir izveidojis padome ar konkrētiem lēmumiem, specifisku mērķu labad, bet eh, rodas tāds, um, nu, tāds uh, iespējas, um, ka šeit šī budžeta procedūra kļūst aizvien vairāk tāda neorganizēta, nejauša uh, un nu, netiek kontrolēta un īstenībā nav vērsts uz tām prioritātēm, kas mums būtu jārisina visiem kopā. Paldies! Paldies, EKR vārds tā Ulrika Trebēsjus vairs nav klātesoša, tādēļ Marina Hārkina no Aldes. Thank you. Paldies mūsu vispārējā diskusijā šorīt no rīta mēs izcēlām dažus jautājumus, kas ir īpaši nozīmīgi, bet tie ir vispārīgi. Bet tagad par precīziem jautājumiem. Jauniešu nodarbinātības garantija, tā ir jāatbalsta. Un, Eh, un šeit es Šatiet kundzei hm, piekrītu, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai valdības neizmanto šo mehānismu, lai izņemtu ārā jauniešus no statistikas. Un tas noteikti ir noticis tieši tādā veidā atsevišķās dalībvalstīs, ieskaitot arī, arī manā valstī, tomēr eh, tā nav jauniešu garantijas eh, metoda un mērķis. Un vēl mums ir jādomā par to, lai šī jauniešu garantija būtu ar konkrētu piedāvājumu. Revīzijas palāta savā ziņojumā ļoti būtiski norāda uz kvalitatīvu piedāvājumu. Un atkal man nav īsti skaidrs, kas notiek citās dalībvalstīs. Es zinu tikai par savu valsti, ka mums ir ļoti tādas plašas diskusijas par to, kāda veida kvalitātes ziņā darba piedāvājumi tiek izteikti e, jauniešiem. Un noteikti daudz šīs darbvietas neiekristu kvalitatīvo vietu kategorijā. Mēs runājam arī par māceklības programmām jautājums ir tāds, vai, vai jaun, kāpēc jaunieši netic, ka būs kvalitatīvas darbvietas vienāds, vai neuzskatam šīs programmas par pievilcīgām, vai ir kādi citi uh, iemeslu, kāpēc jaunieši neaktīvi piedalās. Un šajā komitejā mēs esam runājuši ļoti bieži par to, ka šo modeli, piemēram, tādu kā tas ir Vācijā un citās valstīs, varētu arī pārnest uz citām, kopēt citās dalībvalstīs. Bet šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem sakarā to, ka dalībvalstīs ir dažādas sistēmas un mums ir jābūt piesardzīgiem, bet ir Vien, principā mēs to atbalstītu un pat ļoti. Eh, tālāk runājot par jauniešiem, ir šie jaunieši, kas nav ne, ne nodarbinātībā vai izglītībā nīc, un nu, kāda ir viņa vieta šajā fondā. Un pēdējās diskusijās izskanēja šī doma, ka mm, šeit ir jābūt nedaudz atšķirīgai šīs pieeja nīc un atlaistie darbinieki mm, fonda, EGF fonda ietvarā. Te ir divas kategorijas Un viena no tādām metodēm vai atskārsmēm ir tas, ka ne, nevienmēr ir iespējams iegūt vajadzīgo jauniešu skaitu, kas gribētu piedalīties IGF programmās. Un ir nepieciešami konkrēti pasākumi, lai piesaistītu šos jauniešus, ieinteresētu, iedalīties, lai mēs arī iegūtu maksimālo atdevi. Uh, Un e, es piekrītu tam, ka budžeta resursus jāvirza e, sociālās nodarbinātības veicināšanai, vispār nodarbinātība arī aldē, tas ir ļoti svarīga lieta. Un arī digitalizācijas potenciāla izmantošana, jauna darba e, vieta radīšana. Es šorīt no rīta no 8 līdz 9.30 piedalījos ļoti interesantā sanāksmē. Jautājums bija par digitalizāciju finanšu pakalpojumu jomā ārkārtīgi interesants sanāksmi, brīnišķīgas iespējas ir šajā jomā. Un arī es pati sāku mm, tikai saprast, apjēgt visas e, šīs potenciāli iespējas, e, tad, kad mēs runājam par darbietu radīšanu, katrā ziņā šo iespēju mēs no budžeta viedokļa nedrīkstam arī palaist karam. Tālāk jautājums par bērnu nabadzību, par to runāja daudzi. Jā, vispirms vecākiem ir nepieciešama pieklājīga darba vieta, lai risinātu bērnu nabadzības jautājumu, lai tāda nebūtu vai mazinātos. Tā ir mūsu prioritāte un ir arī dažas citas, par kurām runāsim citā reizē. Paldies no zaļiem. Man nav nozīmēts neviens ēnu referents, tātad EFTD Matāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, referents. Pilnīgi loģiski, ka Emplu priekšsēdētājs. Atcaucas uz deviņiem priekšlikumiem. Pirmais punkts Eiropas Savienība atbalsta darbietu veidošanu un cīņu pret nabadzību. Otrais programmas, kas vērstas uz jauniešu nodarbinātību. Viss norāda, ka tā ir pamats Tas ir pamatuzdevums, jo pat pagājušajā gadā jaunieši 16 līdz 20 gadiem, pēc tam tie mainījās līdz 30 gadiem, pēc tam drīzumā jau mēs uzskatīsim jauniešus vecumā līdz 45 gadiem. Mēs ar to pie šī jautājuma strādājam ļoti ļoti vēlīni strādājam, lai izvairītos no tā, kā noteica eh, Šarķē kundze palīdzības sniegšanu. Tālāk trešais punkts Eh, palīdz atbalsts sniegšana grūtībās ehm, sniegtajiem, eh, grūtībās esošām personām, sievietēm, beztermiņu eh, bez minoritātēm, priekšsēdētāji, ko jūs devējat par šīm minoritātēm, kas ar to tiek saprast. Ceturtais punkts atskan vienmēr cīņa pret nabadzību, sociālo atstumtību, piektais punkts profesionālā izglītība, nepārtraukta izglītība. Uh, Tas ir pats par sevi saprotams, to norādīja visi, bet eh, vai ar šo apmācību sistēmu netiek eh, nomaskēti bezdarba skaitļi? Un, manuprāt, šī ir sava veida mānija, kas sāk izpausties visās dalību valstīs. Digitalizācija sastais punkts pats par sevi saprotams, septītais punkts MVO e, atbalsts astotais punkts, jo aizsardzība, es domāju, ka tas jātiec uz visām dalību valstīm, jo atšķirības ir liels, bet tomēr nav man skaidrs. Pirmajā punktā jūs nerunājam par multinacionāliem uzņēmumiem kas eh, par 80% izmanto Eiropas fondus un kore globalizācijas korekcijas fondus. Mazāk esmu pārsteigts par to, ka jūs norādat, ka jāatbalsta MVU. Tos atskan visās no visām grupām, bet nevienā no saviem deviņiem punktiem jūs nepieminat atbalstu MBU. Un pēdējā punktā, visbeidzot līdz tam nonāku, esmu šeit neizpratne, jo tā ir tāda jauka vēlēšanās jūs uzskatāt, kā ar budžetu jāpalīdz pabeigt vienoto tirgu, mēs esam pret to, jo tas nedarbojas, konkurētspēja, sociālā konverģence nedarbojas, sociālās atbildības politika uzņēmumiem un uh, sociālo normu un standartu piemērošanu. Jā, jūs pilnīgi pareizi to vēlaties, bet, diemžēl, jau desmitiem gadu mēs konstatējam, ka tas ir nesasniedzams mērķis un tas nedarbojas. Paldies, priekšsēdētāji! Gut, sind paar Fragen aus der Diskussion. Erster Punkt. Daži jautājumi. Vispirms ir runa par mandātu trialogam. Uh, un nevis eh, par manu eh, dokumentu eh, attiecībā uz jaunatnes nodarbinātību vai jaunatnes bezdarbu. Un mēs šeit vienmēr runājam par jautājumu par to, ka ir jāatbalsta mazie un vidēji uzņēmumi Vācijā, vismaz mēs par to runājam. Un ir jādomā par šiem te mācekļu eh, vietu nodrošināšanu mums eh, šobrīd ir eh, šādas iespējas Vācijā, kas netiek izmantots, un mums ir jādomā par to, kā, piemēram, jūtas migranti, kas ir pārdzīvojuši tādu traumatisku pieredzi un tā tālāk, un ar viņiem ir jāstrādā, un tur ir vajadzīgi, piemēram, sociālie psihologi un tā tālāk, tas viss maksā naudu, eh, kuras nevienmēr ir, eh, bet eh, ir nepieciešams paredzēt finanšu resursus, lai šos jaunos migrantus iesaistītu šajā te profesionālajā apmācībā, āroda apmācībā. Un tas ir svarīgi, kā mēs praktiski atbalstām šādas programmas. Pirmkārt, mums tas ir jādara, un otrā, otrkārt, to varētu varbūt organizēt kaut kā caur pilotu projektiem nākošajā fāzē, piemēram, paredzēt to un definēt mūsu komitejā kā pilotu projektu nākošajam finansēšanas per, periodam. Un īstenībā tam nav, ne, tas nerunā pretī uh, Uh, tiem uzdevumiem, kādi mums ir, un nākošais, kad runāsim par uh, pilotprojektiem un saistībā ar nāk, uh, nākamā budžeta plānošanu, mēs par to varētu runāt. Runājot par praksi Eh, es domāju, šeit viss svarīgākais ir piemeklēt eh, cilvēkam vispiemērotāko uh, profesiju, bet nevis nevajag neatbilstoši izmantot šīs te prakses programmas, kas gal galā vienkārši izņem cilvēku un, eh, no uh, bezdarba statistikas, bet galu galā eh, nenoved pie tā, ka viņš pēc tam uh, var iegūt uh, jēgpilnu apmaksātu darbu, bet diemžēl ļoti bieži uh, šīs te uh, prakses un praktiskās apmācības tiek neatbilstoši izmantotas tieši šādiem uh, nolūkiem. Es domāju, ka mums ir jākoncentrējas tieši uz uh, prakses atbilstošu jēgpilnu izmantošanu un izvairīties no līdzekļu šķērdēšanas bezjēdzīgas eh, prakses organizēšanai. Tā grozījumu iesniegšanas termiņš ir 11. mājas, 15. jūnijā balsosim komitejā un 30. jūnijā skatīsim tālāk un notiks eh, trialogs, kurā varēsim izmantot mandātu. Bet nākošais darba kārtības punkts ir ziņojums par uh, eh, pāsta pakalpojumu direktīvas piemērošanu, un Džordžs Paks ir uh, mūsu referents. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es domāju, ka jums jau ilgu laiku ir zināms, ka 2008. gadā tika pieņemta pasta pakalpojumu direktīva, un e, pēc tam, e, ik pēc noteiktā perioda, ik pēc trīs gadiem, komisija nāk klajā ar e, šīs te direktīvas īstenošanu. Jā, un tehnoloģiskie aspekti pasta pakalpojumu jomā ir ievērojami attīstījušies e, šī perioda laikā. Šeit mēs runājam no vienas puses par universālu pakalpojumu, no otras uh, puses par uh, biznesa pakalpojumiem. Līdz ar to mēs esam uh, divus pakalpojumu veidus. Uh, um, iekļauši šajā vienā jomā. ļoti bieži mums nākas uh, sastādīt savu ziņojumus balstoties ar novecojušiem uh, datiem. Mēs datus saņemam ļoti novēla, novēloti gan no dalību valstu uh, eh, attiecīgajiem dienestiem, gan uh, apkopotos datus no komisijas. Es domāju, turpmāk vajadzētu strādāt pie tā, lai mēs saņemtu aktuālā, aktuālākus datus. Tālāk pasta pakalpojumu produkti uh, un eh, pakalpojumu sniedzēji, šo te produktu e, veidotāji, šeit robežas e, starp dažādiem pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem kļūst ar vien izplūdušākas un. Ņemot vērā, ka e, šajā nozarā ir ārkārtīgi daudz šķautņaina darbība, produktu klāsts un tā tālāk, uh, Jāsaka, ka pāri par uh, 13 uh, miljoniem cilvēku bija iesaistīti pasta pakalpojumu universālā pakalpojumu nodrošināšanā, uh, kamēr, uh, piemēram, tīri ar uh, vēstuļu un uh, pasta uh, sūtījumu nogādi uh, vai piegādi šajā nozare bija aizņemts uh, mazāk cilvēku, apmēram 250 tūkstoši. Uh, Par 4% ir pieaudzis universālā pakalpojuma sniegšanas apmērs un daudzās dalību valstīs. Uh, sociālie partneri uh, ir ļoti veiksmīgi sadarbojušies uh, nu, nodrošinot uh, universālā pakalpojuma sniegšanu, nu, nav tas varbūt sasniedzis optimālos rādītājus, bet principā uh, pārējais tendence iezīmējas diezgan skaidri. Nu, konkurēt uh, spējīgi pakalpojumu un universālu uh, pakalpojumu sniegšana uh, kā arī ar uh, pašu uh, nodarbināto iesaistīšanu eh, pasta pakalpojumu sniegšanas jomā, tarifu veidošana un algu politika, eh, darba apstākļu nodrošināšana, eh, kas ir saistīta ar garām darba stundām un uh, ar paaugstinātu stresu saistītiem darba apstākļiem. Acīm redzot, nākotnē šādi apstākļi turpināsies. Sektors joprojām atrodas pārmaiņu stadijā, un līdz ar to tas ir lielā mērā saistīts ar to, kā veidot apmācību, profesionālu apmācību šajā sektorā. Eh, jā, mums eh, ir nepieciešami, protams, aktuālāki dati, kā es jau minēju, bet mēs apsveicam sociālo eh, dialogu šajā sektorā. Un man, protams, ļoti īsi jūs ir jāiepazīstina ar šo visu, vairāk man nav daudz laika izteikties, bet arī es pats iesniegšu virkni uh, grozījumu un pateicos jau iepriekš ēnu referentiem par jūsu pienesumu. Paldies, Juta Štainbruka nākošā. Paldies par labo ziņojumu un par šo skaidro izklāstu, jo ir virkni kopēju aspektu lietu, kas ir svarīga Eiropas eh, līmenī, un tieši tādēļ arī no manas uh, politiskās eh, grupas arī daži grozījumi, piemēram, uz apakšu uzņēmēju pakalpojumiem, pakalpojumu sniegšanas ķēdē, jo uh, šī uh, sadaļa var būt ļoti sarežģīta, piemēram, ņemot vērā darba un atpūtas laika attiecību kontroli un nodrošināšanu. Un te noteikti loma ir spēlējama arī sociālajiem partneriem. Runājot par tehnisko attīstību, digitalizāciju, ko jau mēs šeit minējām, pasta pakalpojumu sniegšanas jomā, kur tiek izmantotas jaunas metodes. kas arī maina uh, uh, profesionālā, teiksim, darba un profesijas saturu. Un uh, šeit ir tiešām jāraugās to, kā veiksmīgāk kontrolēt atpūtas un darba laika attiecību. Paldies! Lotovska kungs no EKR. Es arī gribētu pateikties Baha kungam par eh, atzinumu. Eh, Īsnībā ļoti grūti te kaut ko teikt, bet ir divas lietas, kas man ir īpaši svarīgas, un tās ir šādas. Es domāju, ka vajadzētu ļoti skaidri pateikt, ka pasta nozare darbiniekiem ir izšķirīga loma. Ir īpaši tiem darbiniekiem, kas veic smagos darbus. Tas nozīmē, ka pasta nozarē mums ir jānodrošina vislabākie iespējamie darba apstākļi. Un šeit nav runa tikai un vienīgi par atalgojumu, arī nodarbinātības stabilitāte, dažādas prasmes, kas tiek attīstītas darba dzīves laikā, arī um, jaunu apmācība, ņemot vērā, ka pasta uzņēmums ļoti bieži ir valsts rokās un valstī ir uzdevums uzlabot um, standartus un arī likvidēt visas nodarbinātības formas, kas neļauj darbiniekiem pilnvērtīgi strādāt un baudīt visu, ko sniedz šis darbs. Bet um, konkurence ļoti bieži arī noved pie darba apstākļu uzlabošanās, bet eh, arī izraisa eh, cīņas par cēnu. Ir arī komerca operatori, kas piedalās dažādos konkursos un cenšas eh, tajos uzvarēt, līdz ar to pasta pakalpojumu kvalitāte krītas un notiek dažādi negadījumi, tiek arī pārkāpti darba likuma noteikumi. Mums bija kāds gadījums Polijā, ka bija kāds, um, kad bija kāds um, privāta operators, kas uh, strādāja valsts uh, labā un sniedza savus pakalpojumus ļoti lēti, tomēr darba apstākļi bija ārkārtīgi smagi un nepilnvērtīgi. Konkurence ir nepieciešama, bet operatoriem nevajadzētu ļaut gūt peļņu uz darbinieku rēķina. Post, pasta Nozare ir strateģiski svarīga nozare, un tāpēc pasadarbiniekiem ir jājūtas droši. Viņiem jābūt pārliecībai, ka viņu likumīgās tiesības tiek ievērotas, un viņiem ir jābūt spējīgiem strādāt pienācīgā darbā. Vielen, vielen Dank. Paldies, un tagad Marijana Harkina. Paldies, priekšsēdētē. Tā ir direktīva, par kuru parlamentā mēs esam runājuši jau vairāk kārtīgi, un mēs arī runājam par sekām, ko izraisīs šīs direktīvas pieņemšana. Es piekrītu referentam, ka informācija, kas ir mūsu rīcībā, nav īpaši moderna. Mums ir dati par 2010. vai 2011. gadu. Es zinu, protams, lielās līnijas, kas notiek, bet ļoti grūti ir eh, novērtēt precīzi, jo notikuši kaut, arī kaut kādi izmaiņu momenti un vai ir bijis kāds līdzsvarots um, iznākums. Um, apmēram 4% uh, vēstules sūtījumu ziņā ir kritušās, bet uh, pakas um, sūtījumos ir palielinājušās. Un, un arī atviel, atsevišķas nacionālas kompetentās iestādes ir arī nosodījušas atsevišķus uzņēmumus par um, dominēšā stāvokļa izmantošanu, konkurences normu pārkāpšanu vai arī cēnu noteikumu pārkāpšanu. Bet um, šeit mēs runājam drīzāk par nodarbinātību, par to, um, kā tiek mainīt, kā tas ietekmē darbinieku sociālos apstākļus. Es ļoti īsi ieskatījos šajā tekstā Bet man radies iespējas, ka šos, šie universālie pakalpojumi sniedzēji principā dod um, pieklājīgus, cienīgus darba apstākļus. Viņiem ir arī darba līgumi un arī modernizācija notiek sociāli atbildīgā veidā. Tomēr ir arī digitalizācijas izaicinājums, par ko mēs runājam jau iepriekš. Mums ir ļoti uzmanīgi jāuzrauga notikuma gaita šai ziņā. Un visbeidzot, uh, Es, manā valstī īrijā ir arī sava specifika, tāpat kā citās valstīs. Un viena no lietām, kas mūs uztrauc, ir šāda. Mēs esam uztraukšies par lauka pasta biroju slēgšanu. E, tas e, varbūt nav saistīts ar šo te tekstu, Bet lauku rajoniem tas ir ļoti svarīgs jautājums. Daudzās vietās šis mm, pasta kantoris ir tāda vieta, kur cilvēks iegūst ļoti daudz dažādas pakalpojumus. Un tas katrā ziņā, ja, ja šis kantors tiek slēgts, tas ietekmē arī pakalpojumu pieejamību. Lielas paldies referentam! Un man tikai daži komentāri būs, un katrā ziņā es gaidu turpmāko sadarbību. Paldies! Boilan kundze nav šeit. Vai ir kāds uh, cits, uh, kas viņu aizvieto? Nē, tad Karima Dēlī no zaļajiem. Arī viņu neredzu, vai ir kāds, kas viņu aizvieto? Nē, tad Laura Agea no FTD. E Laura, es redzu. Presidente, e soprattutto uh, grazie al collega. Paldies, priekšsēdētājs, un vēlos pateikties, it īpaši pateikties Eh, Georgam Bakam, un esmu gandrīz ar iespēju sadarboties ar viņu. Pirmkārt, es vēlētos labāk saprast, dažādos jautājumus, kas attiecas uz direktīvas ieviešanu ir um, ietver prezentāšana, pēc tam ir liberalizācijas process un tiek noteikti termiņi pilnībai, pilnīgai ieviešanai. Dalībvalstīs sakot ar 2011. Uh, gada 1. janvāru Itālijai vairs nav um, ekskluzīvu tiesību pasta pakalpojumu sniegšanā. Uh, direkt, ar direktīvas pirmo pantu e, tiek noņemts monopols e, Itālijas pastam. Likumam par liberalizāciju bija jātiek pieņemtam, tomēr pasta pakalpojumi 15 gadu garumā paturēja publiska pakalpojuma statusu bija eh, eh, liberalizācija no monopola, bet vienlaicīgi tas tika nodots Itālijas pastam. Šķiet, ka Itālijā eh, bija vēlēšanās atstāt uh, tirgus situāciju tādu, kā tā ir. Šķiet, ka viss tiek paredzēts un pakļauts tikai un vienīgi Itālijas pastam. Un attiecīgi rezultātu vēlāk mēs redzēsim, taču ir atsevišķi citi operatori, kuri ir varējuši uh, iekļauties tirgu, tomēr pastāv netaisnīga konference un arī vesela rinda ar e, kritēriju no direktīvas, kas netiek īstenoti, jo tirgus tiek liberalizēts, taču paturot monopolu. Tāda ir šobrīd situācija. Mēs veiksim izvērtējumu un tālāk atkarībā no nostājām sadarbosimies ar Baka kungu, lai varētu sagatavot grozījumu. Paldies! Nākošā Māra Bicoto. Grazie. Eh, brevemente, lo stato d'applicazione della, della direttiva in Italia è, eh, non c'è. Non c'è... Ļoti īsi. Eh, šī direktīva Itālijā nedarbojas no patērētāju Uh, viedokļu, jo šobrīd Itālijas pastam ir pasta pakalpojumu monopols, un nenotiek tas, kas ir uh, paredzēts, uh, izplatīt pastu. Tas ir kļuvis par banku uzņēmumu, tur var iegādāties bildes, rotaļlietas, Eh, Itālijas pasts ir iegājis Alitālijas kapitālā, kas bija uz bankrota robežas, un nodarbojās ar lietām, kas nav tā kompetencē, taču nenodarbojas ar pasta izdalīšanu. Piemēram, nelielā mm, pilsētiņā kaut kur Itālijas um, vidienē pie kalniem pasts tiek piegādāts vienu reizi nedēļā, un tas rada neveiklības eh, sajūtu, jo nav zināms, eh, kā eh, lietotājs varēs šo vēstuli saņemt vai nosūtīt. Tāpat arī daudzi, daudzu pašvaldību vadītāji man ir rakstījuši, rakstījuši uz ministriju, lai kaut kas tiktu darīts. Es domāju, ka komisija ir jāseko notiekošajam un arī jāpievērš uzmanība Itālijas kapi, pasta eh, kapitāla iekļaušanai Alitālijas kapitālā. Domāju, ka šis ir piemērots gadījums un komisijai ir jāseko tam, lai tik tiešām Itālijā tiktu e, ievēroti pamata principi. Pārējie runātāji, Ričards Hovits. Uh, Kolēģi, Kolēģi. Ar, es gribētu <clears throat> pateikties eh, Bākungam par lielisko prezentāciju, <clears throat> un mēs arī runājām mm, daudzkārtīgi par to, cik svarīgi ir aizsargāt šo ļoti svarīgo sektoru ar visām sociālām sekām. Uh, Ir jāsniedz arī atbalsts sociālajiem partneriem, lai viņi varētu turpināt um, sniegt šo universālo pakalpojumu. Um, šādu pieju atbalsta arī 89% iedzīvotāji apvienotajā um, karalistē, un mums vēlreiz jāizmanto šī iespēja, un vēlreiz ir jāpastiprina un jāsaka, cik nozīmīgi ir šie universālie vispārīgie pakalpojumi. Uh, arī sarunās ar um, komisiju, arī mums ir jāpauž šī te ideja, ka šie vispārējie pakalpojumi ir ļoti saistīti ar nodarbinātību, sociālo mm, pakalpojumu, darba kvalitātes mm, atbalstīšanu, par to arī Brokkungs, par to ir arī Bahkungs teica. Bet ir bažas, ka viens no veidiem, kā pas transporta pakalpojumi tiek eh, grauti, ir ar šo izlases principu, nu, ienāk kaut kādi operātori, paņem pašu izdevīgāko pakalpojumu daļu, viņiem, protams, ir labi, bet katrā ziņā tas viss grauj visu šo vispārējā pakalpojumu mm, eh, dzīvot spēju. Es eh, paļaujos uz Baha kungu, varbūt, ka mēs varam ierakstīt kaut ko dokumentā par, mm, par to. Un varbūt komisija arī varētu komentēt šo jauno priekšlikumu par um, šo e-komerciju un pārobežu paku sūtīšanas iniciatīvu. Dažkārt šajās debatēs um, mums ir jārunā par regulējumu, lai mēs varētu saglabāt esošo stāvokli, uh, lai mēs varētu uzturēt šo vispārējo vai universālo pakalpojumu, un tas ir ļoti labi, bet tomēr atsevišķi šiem um, operatori, kas nodarbojas ar atsevišķiem vai atsevišķu pakalpojumu izlasīšanu, uh, uz tiem vajadzētu darboties, lai būtu spēles noteikumi visiem vienādi, lai mēs varētu mm, aizsargāt pasta pakalpojumu nozari. Un es ļoti ceru, ka komisija varētu iesaistīties šajā debatē, sniedzot savu atzinumu, un arī Baha kungs varētu padomāt vēl dziļāk par šiem jautājumiem. Es ar uh, saviem kolēģiem no mūsu sociāla demokrāta grupas arī varbūt iesniegsim kādu grozījumu. Paldies, Sir Kristofers Manks. Paldies, es arī gribētu pievienoties pateicības vārdiem, gribētu pateikties um, deputātam Baham par ļoti labi sagatavoto dokumentu un ļoti grūti nepiekrist visām šīm tēzēm, kas parādījās šajā dokumentā. Un tomēr es gribētu palūgt, lai um, Baha kungs eh, varbūt eh, konkrētāk teiktu par savām rekomendācijām, it īpaši aizsargājot darbiniekus. Mums ir um, informācija um, par to, ka nevienmēr tirgus liberalizācija um, labvēlīgi ietekmē darbinieku dzīvi, ir arī ļoti daudz negatīvas sekas. Un par to arī citas uh, starpā runāja deputāte Hārkina, tad, kad uh, viņa stāstīja par to, kas notiek ar, ar pastu pakalpojumiem uh, lauku rajonos. Jāsaka, šāda konkurence nav godīga, ja tā negatīvi ietekmē darbiniekus. Un firmas, kas savā starpā konkurē, e, tiem tās meklē e, savu personisko labumu. Viņi neskatās par to, kā uzlabot darba apstākļus saviem darbiniekiem. Tāda ir situācija, tāpēc eh, īpaši tas attiec uz elastīgiem darba apstākļiem mm, attiecībā uz šādiem pasta darbiniekiem. Tāpēc ir vērts eh, vērst uzmanību šo jautājumu. Protams, argumentācijas, ko sniedz Bakungs, ir ļoti labs, eh, bet um, varbūt varētu uz savā dokumentā to izcelt vēl vairāk. Dankeschön, Herr Fontulis. Paldies, Fontulis kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας εργαστεί επί 30 χρόνια στα ελληνικά ταχυδρομεία... Paldies, priekšsēdētājs. 30 gadus esmu strādājis Grieķijas pastā. Šī ir aktivitāte, kur pamazām izzūd vēstules. E, pamazām izzūd no ikdienas ļoti daudz cilvēki nosūta vēstules. Mēs sazināmies e, caur elektroniskajiem pastiem. Varbūt Eh, kādreiz tiek nosūtīti apsveikuma kartiņus eh, Ziemassvētkiem. Un eh, mums vajadzētu bažīties pār strādājošo samazināšanos. Tie, kur dodas pensijā, viņu vietā jauni darbinieki netiek pieņemti galvenokārt ne tāpēc, ka uh, ir ļoti daudz darāmā, bet ir jāsamazina arī darbības izmaksas, palikušajiem strādājošajiem ir jāstrādā vairāk. Pirms vairākiem gadiem es apmeklēju savu bijušo darbu vietu, kādreiz mēs bijām astoņi, un tagad eh, ir tikai trīs cilvēki, lai izpildītu eh, visu vajadzīgo. Kolektīvā eh, koplīguma vairs nepastāv un uzņēmums Grieķijas pests mūsu gadījumā nerespektē strādājošo tiesības. Viņiem ir jāstrādā pat slimības laikā, viņi nevar ņemt atvaļinājumus un tā tālāk. Pasta pakalpojumu tīklus aizvien šķiet vilinošs un var tikt izmantots jauniem pakalpojumiem. Tas ir polivalents tīklus, bet diemžēl nesot uh, koplīgumiem vairāk privātie uzņēmumi ir uh, noīrējuši strādājošos no Grieķijas pasta. Izmaksas nacionālajiem uzņēmumam ir lielas, bet atalgojums strādājošajiem ir niecīgs. Tāpat ir jāredz arī, kas tad notiek attālinātajos apgabalos. Diemžēl Grieķijas pasts dodarbojas arī ar bankas pakalpojumiem un nerūpējas par primārajām vajadzībām lauku iedzīvotājiem. Paldies! Dankeschön, damit ist die. Paldies, līdz ar to visi ir izteikšies. Bet pirms es došu Baka kungam vārdu, es vēlētos atgādināt, kad eh, ikreiz, kad nākamreiz jūs saņemat pasta sūtījumu, paku vai vēstuli, parunājiet ar mm, piegādātāju, kādi ir viņa darba apstākļi. Uh, Piemēram, mums ir noteiktas minimālās algas, piemēram, pasta sūtījumu piegādēji. Mm, un Bet reizēm tas ir tā, ka uh, automašīna ir tik ļoti piekrāmēta ar paciņām, ka viņš faktiski nevar uh, šajā te astoņu stundu laikā piegādāt uh, visus pasta sūtījumus, un uh, reizēm viņam nāks pavadīt uh, šajā te automašīnā ar piegādēm uh, 10 līdz 12 stundas, un tas ir klaiš uh, tiesību pārkāpums pie tam. Tas viss notiek par minimālo algu bet es tagad došu vārdu eh, noslēguma vārdiem referentam. Lūdzu. Jā, nu, šīs arguments mani tiešām pārliecina, un mm, Un, protams, ka eh, ziņojumā šie secinājumi ir eh, jāstiprina. Vispirms paldies par atbalstu, ko es saņēmu, bet kopumā Mēs tā tad esam atbildīgi par atzinumu un par sociālajiem aspektiem un pakalpojumu kvalitāti. Un galvenais atbildīgais ir Markus Fēbers no transporta komitejas par ziņojumu Un, eh, kā atzīmēja Marijana Hārkina, jā, ir jāizgaismo šis aspekts par uh, pasta pakalpojumu samazināšanu lauku reģionos, to minēja arī citi kolēģi. Un tam ir eh, noteiktas sekas. Un, uh, Eh, svarīga ir arī uh, universālā pakalpojuma nodrošināšana bez nekādas diskriminācijas. Un, ja, piemēram, uh, lauku reģionos netiek sniegti šie te pakalpojumi, nav šīs pakalpojuma pieejamības, tad uh, faktiski tas ir noteiktu eh, tiesību pārkāpums, un mums eh, uz to noteikti vajadzētu norādīt. Eh, tad kolēģis norādīja arī uz problemātiskām situācijām Itālijā, tad Hovid kungs norādīja uz cherry picking, uh, Jā, un arī šeit e, direktīva tomēr nosaka, ka universālā pakalpojuma nodrošināšana ir pienākums, un tas ir jānodrošina, nodrošinot e, attiecīgi minimālo pakalpojumu sniegšanu ar attiecīgo darba dienu skaitu un tā tālāk. Un, uh, Ja tas tā nav, tad mums uz to ir jānorāda un jāsaka, ka uh, universālajam pakalpojumam būs, uh, jau tagad ir liela nozīme un būs vēl lielāka nozīme un ne tikai lielpilsētās un uh, ap lielpilsētām esošajos reģionos, bet arī attālinātos lauku medion, uh, reģionos. Tas ir būtiski arī nelielo kopienu pastāvēšanai. Uh, Un e, jautājums, man, man ir prieks, ka jūs esat ieinteresēti šajā jautājumā un raugos tālāk sadarbību ar jums. Un tagad mēs nonākam pie septītā darba e, kārtības punkta. Tas ir Brando Benifei ziņojums par bēgļiem sociālā iekļaušanu un integrācija darba uh, tirgu. Un Es ceru, ka referents varēs gana ātri mūs iepazīstināt ar savu sakāmo, jo mēs esam nedaudz iekavējušies. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos pateikties kolēģiem, kur strādāju pie šī dosija. Es iep Esmu iepazinies ar grozījumiem, ir daudz pozitīvu eh, piezīmi, ko es ņemšu vērā. Šeit ir runa par kvalitatīviem priekšlikumiem, kas, manuprāt, ļoti lielā mērā uzlabo manis sākotnēji sagatavoto tekstu. Mans mērķis bija sagatavot dokumentu, kurš būtu precīzs, kā arī tālējošajā ļoti būtiskajā jautājumā del documento che ho proposto ha ricevuto attiecībā uz sabiedrisko domu. Vairākums politisko grupu izņemot ekstrēmu labos uzskata, ka bēgļu integrācija mūsu sabiedrībā ir nozīmīgs solis. Ir daudz aicinājumu uz solidaritāti, pienākumu sadalīšanu starp dažādiem uh, Eh, spēlētājiem, un arī es konstatēju, ka ir ļoti būtiski strādāt integrācijas virzienā. Tāpat arī pasākumiem un mēriem ir jābūt elastīgiem, eh, piemērojamiem, jāņem vērā ir bēgļu specifiskās vajadzības, kā arī dažādu dalību valstu atšķirīgās ekonomiskās situācijas sociālās uzņemšanas iespējas, darba tirgus iespējas. Šie apsvērumi ir jāņem vērā, tāpat jāpatur prātā sošās atšķirības. Un tagad es pārskatīšu tos tematus, kas man likās vissvarīgākie. Mēģinot šo prezentāciju. Uh, nodrošināt maksimāli lakoniski. Pirmkārt, tā ir krīzes humanitārā dimensija un tās ārējās saknes. Atgādinu to, cik būtiskas ir bēgļu tiesības, bet arī pienākumi attiecībā uz uzņemošajām dalību valstīm. Turklāt ir jākoncentrējas uz individuāliem gadījumiem un nevajadzētu to izmantot tīri ekonomiskiem mērķiem. Mums ir jādomā par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga starptautiskā uh, aizsardzība, ir jāparedz legāli kanāli migrācija, ir jābūt ilgtspējīgai sistēmai. Tāpat ir vairāk priekšlikumu, kas attiecas uz minimālo atalgojumu bēgļiem. Šādai pieejai es piekrist nevaru. Es domāju, ka tādā veidā tiktu radīta vēl trūcīgāk strādājošo kategoriju un ksenofobijas un sociālā dumpinga pieaugums. Nevajadzētu par, uh, eh, pieļaut eh, tīšprāt eh, neaizsargātas grupas veidošanos. Es nedomāju, ka jārunā par ar bēgļiem ar lielo R, eh, lielo B. Katrs bēglis ir konkrēta persona ar savu dzīves gājumu, ar savām vajadzībām. Un mums ir tas jāņem vērā. Un es ņemšu vērā šos dažādos ieteikumus kompromisos. Tomēr. Eh, lielāka targas tirbu, tirgus elastība eh, neveicinātu bēgļu integrāciju. Es domāju, ka šeit ir runa par tīri teorētisku jautājumu, kas nav daļa no šīm diskusijām. Ir jāpasvītro piedāvātā darba kvalitāte, lai nodrošinātu sociālo teritoriālo kohēziju. Alde grupai ir iesniegusi vairākus grozījumus kas attiecas uz ātru rīcību integrācijai, lai nepieļautu bēgļu izolāciju. Tomēr man tiek, tomēr es lūdzu atbalstīt manus eh, piedāvātos priekšlikumus, lai tas viss varētu notikt kohēzijas politikas ietvaros šīm personām vajadzētu paredzēt 25% kvotu. Es ceru, ka 25% no kohēzijas fonda atgriešanās pie šī skaitļa būtu piemērot. Es nedomāju, ka ir jāpalielina Eiropas Savienības budžets, bet jāpārskata izdevumi kohēzijas jomā. Goe grupa pasvītro visai sarežģīto situāciju, ko dzīvo, kādā dzīvo patvērumu pieprasītāji. Pilnīgi noteikti ir jāparedz piekļuvu pamatiesībām, mājoklim, eh, veselības aprūpēji. Eiropas fondu nesamību un izaicinājumu, ar ko mēs saskaramies, saskaramies to es atbalstu, ir ievērojami, ir jāņem vērā patvēruma e, prasītāju kompetences, viņus nedrīkst izolēt, ir ļoti rūpīgi jāizturas pret šo aspektu. Tālāk Lamberts kundzei vēlos pateikties par viņas uzstāšanos un ieteikumiem par tekstu. Uh, konkrēti uzturēšanās eh, atļaujas ilgums. Tas ir būtisks elements integrācijai, ļoti būtisks mūsu diskusijai. Tāpat novērtēju darbu attiecībā uz sociālajiem partneriem gatavoģot bēgļu integrācijas politiku. Ir jābūt kvalitatīviem veselības aprūps dienestiem, jāatbalsts, jānosniedz atbalsts bērniem, nepilngadīgajiem, ir jāparedz um, antidiskriminācijas politika un arī jāgarantē piekļuvi justīcijai. Noslēgumā Piebildīšu, ka FDD grupa ir piedāvājusi atsevišķus ieteikumus par tekstu, ko es visumā varu atbalstīt, piemēram, par atbalstu palīdzību bēgļiem ne tikai lingvistisku, bet arī kultūras eh, vidutājiem, kas būtu viņu rīcībā. Tālāk par ģimeņu apvienošanu. Eiropas Savienības teritorijā pie šī jautājuma jāstrādā, lai stiprinātu savstarpēju atzīšanu un bēgļu tiesību pārnesamību Eiropas Savienības teritorijā. Tāpat ir jāpatur prātā kopīgās atbildības un situāciju viss sarežģītākais valstīs pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Zlatīva, ir jā, paredz leģislatīvi līdzekļi lai izbeigtu Dublinas mehānisma pilnīgi perverso darbību, kas uzskata cilvēkus par precēm mēs strādāsim, lai sagatavotu kompromisus. Jūs jau esat iepazinušies ar maniem pirmajiem priekšlikumiem un, ņemot vērā sacīto, domāju, ka tas ir pamats auglīgam darbam turpmāk Eiropas Savienības un tās pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies! Tālāk eh, Elizabete Žaķie manna vietā. Nē. Vai jūs varat paši izlemt, kurš runāt? Lūdzu, Džordž Bašakungs. Jā, paldies. Jā, es tiešām runāšu Tomas Manna vietā. Viņš mm, lūdza, lai es nolasu viņa lasāmo. Viņš šobrīd atrodas mm, pensiju konferencē Berlīnē. Tomas Mans ir strādājis ar grozījumiem, viņš ir tos apkopojis Un mums, eh, kristīgiem demokrātiem, šī tēma ir ļoti svarīga. Un tāpēc arī mēs esam iesnieguši šādus grozījumus. Tomas Mans ir izlasījis visus 377 grozījumus. Un mēs esam ļoti apmierināti ar rezultātu. Mēs, protams, nevaram atbalstīt um, galēju labējo spēku iniciatīvas, bet, um, principā, mēs uzskatām, ka politiskās grupas ir nonākušas pie ļoti līdzīgām domām sociālā integrācija, daudzgada finanšu ietvers, Eiropas sociālais fonds. Um, Un šeit mēs piekrītam 8, 10, 16 punkti, tātad šie punkti ir mums ir pieņemami, mēs tos atbalstam, arī civilās, pilsoniskās sabiedrības iesaisti, tas ir 22. punkts, arī atbalstam. Tad um, sieviešu tiesību un vienlīdzības komiteja ir pieteikusi grozījumu par bērnu tiesībām, un Tomas uh, Mans uzskata, ka ir nepieciešams turpināt diskusijas cilvēki ar starptautisko aizsardzības statusu ir eh, arī tādi, kuriem būtu jādod piekļuvu darba tirgumu sešu mēnešu laikā eh, pēc eh, starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanas. Tomas Mans gan uzskata, ka tas ir nedaudz ambiciozi. Ģimeņu apvienošanās šeit ir jābūt arī izņēmumiem, tālāk īpašie. Ja mehānismi bēgļiem, tur nepiekrīt. Un kā ir ar šo minimālo algu? Šeit galvenais ir definīcijas un jāpieslīpē ir detaļas. Un um, mans ir uztraucies uh, par veselu virkni definīciju. Un uzskata, ka ka varbūt šo terminu bēglis nevarētu izmantot publiskā debatē tik bieži un tādā veidā kā tagad. Mums ir skaidri jādefinē visi termiņi un termini un ir skaidri jāskaidro, ko nozīmē katrs vārds. 377 grozījumi ir iesniegti, un tur tiek izmantotas ļoti dažādas definīcijas - migranti, bēgļi, imigranti, patvēru meklētāji, viss kaut kas. Tātad nav tādas vienotības Tad vēl ir personas, kam ir nepieciešama subsidiārā aizsardzība, cilvēki ar starptautiskās aizsardzības statusu, ar bēgļu statusu, ļoti daudz dažādi termini tiek lietoti, un lai to visu saprastu, visu to sakārtot, mums tiešām ir jāsaprot, kas ir kas, kam tad jādod ir piekļuve, nodarbinātība, apmācībai, mājokļiem, vai tas ir visiem migrantiem, vai, vai visiem bēgļiem, vai tikai tiem bēgļiem, kuriem ir izredzes šeit palikt. Um, Helga Stīvens nākamā. Uh, thank you, Chair, and good morning, colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Es vispirms gribētu pateikties referentam par ļoti labo darbu. Uh, viņa projektā viņš jau rāda savu apņemšanos rakstīt līdzsvarotu tekstu. Uh, tomēr man ir nedaudz arī kritisku komentāru, un es uh, atļaušos nolasīt dažus no tiem. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pārsvītrot, ka nav tāda lieta kā bēglis. Es um, arī ar gandrīm izlasīju, ka referents uh, specifiski fokusējas uz mazāk aizsargātām grupām bēgļu kopienā. Tie ir bērni, tie ir vecāka gada gājuma cilvēki, arī cilvēki ar invaliditāti. Uh, Bet tomēr es domāju, ka mums ir arī principā jāpasvītro, ka katrs bēglis ir atsevišķi individs ar personisko vēsturi, ar savām kvalifikācijām, ar savām vajadzībām. Un tiešām mums ir jābūt eh, tādiem, kas apzinās, eh, kādas ir situācijas, kurās var nokļūt sievietes bēglis. Un tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešama tāda īpaši pielāgota pieeja, pamatoties uz vienādu iespēju sniegšanu, vajadzētu fokusēties uz īpašām vajadzībām, kas ir katrā mērķu grupā. Otkārt, es gribētu ziņojumā, lai būtu skaidrāk rakstīts, ka integrācijas pasākumi tiek vērsti, jo īpaši tiem cilvēkiem, kas paliks mm, Eiropā ilgāku laiku mūsu resursi ir ierobežoti, tāpēc mums jādara viss, lai šie resursi tiktu labi izmantoti. Un es uzskatu, ka efektīva naudas izmantošana no vienas puses nozīmē saulaicīgu patvērumu pieteikumu izskatīšanu, un no otras puses ir um, ātri jānodala šī bēgļu grupa kā mērķi grupa integrācija. Un vēl es gribētu atkārtot, ka es neuzskatu, ka patvērumu meklētāju un bēgļu integrācija ir atrisinājums iedzīvotāju novecošanās problēmai, un tāpēc es atbalstu zilās kartes pārskata procedūru. Patvērums un migrācija ir pilnīgi atšķirīgas tēmas, un tās ir jāskatā atsevišķi. Turklāt patvērums nevarēs atrisināt Eiropas Savienības iekšējās ekonomikas struktūrālās problēmas. Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāstrādā kopā, lai radītu pareizos apstākļus ekonomiskai izaugsmēji un darba vietu radīšanai. Tas būs priekšnosacījums, lai bēgļi varētu veiksmīgi integrēties mūsu sabiedrībās. Remark, believe... Un visbeidzot, es uzskatu, ka elastība darba tirgu varētu arī dot savu ieguldījumu bēgļu iekļaušanai. Pamatojoties uz darbu, ko veids referents, es sagaidu arī mūsu konstruktīvu sadarbību tālāk. Paldies. Jā, fleksibilitāte. Jā, nu, mm, elastība redzēm var novest pie kaut kā gluži pretēji. Renāta Vēbere. Mm. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šis ir īstais laiks, eh, lai parlaments sūtītu tādu vienu ziņu, eh, vēstījumu gan Eiropas pilsoņiem, gan arī tiem, kuri vēlas ierasties Eiropas Savienībā. Tieši par to, kā mēs varam aizsargāt abas šīs eh, kategorijas. Vēlētos pateikties referentam par paveikto darbu. Man jau ir bijusi iespēja ieskatīties kompromisu grozījumos un eh, secināt, ka daudzas no eh, tām lietām, kas ir svarīgas manai politiskajai grupai, jau ir kompromisu grozījumos iekļautas. Eh, kopēja patvērums sistēma, kas eh, uzlabotu eh, tiesību atzīšanas procedūras, palīdzības sniegšana mazāk aizsargātām grupām, bērniem, sievietēm, invalīdiem, tirgus, integ, tirgus, uz tirgu vērsta integrācija, sociālā un tirgus uh, integrācija, kas novērstu nākotnes izstumtības problēmu, iespēju novērtēt esošās kvalifikācijas pieredzi un izglītību, kāda ir bēgļiem. Es personīgi uzskatu, ka pastāvīgais uh, relokācijas mehānisms ir minimālā solidaritāte, ko šīs savienības dalībvalstīm būtu jāizrāda, ja tās piestāv savienībai, nevis kaut kādam valstu pulciņam. Un, eh, kā referents jau minēja, eh, grozījumos eh, vajadzētu noteikt arī maksimālo periodu, kurā ir jānodrošina piekļuva darba tirgumu. Uh, referents gan minēja sešus mēnešus, bet uh, ņemot vērā situāciju, ir daudzas uh, dalībvalsts, kas gribētu mazāk. Nu, ja mēs šeit izvirzīsim sešus mēnešus, nu, tad tas kļūst par tādu standartu politiku visās dalībvalstīs, bet vajadzētu. Uh, nodrošināt šo te pieeju darba tirgumu, cik ātri vien iespējams katrā dalību valstī, lai varētu izvairīties no kaut kādām potenciālām problēmām un šo te mm, izolācijas situācijas radīšanu bēgļiem. Un uh, gribu minēt vēl kādu faktu. Uh, Šeit ir ievērojami uzsvērts eh, tas, eh, cik svarīgi ir pieeja pakalpojumiem, eh, mājoklim, izglītībai, un tas viss nodrošina pareizi integrāciju darba tirgu. Un es domāju, ka referents sanāksmēs mēs, turpinot sarunas par kompromisiem, nonāksim pie vēl labāka rezultāta. Paldies, un tālāk Taņa Gonzālesa Peņas. Paldies! Pirmkārt, es vēlos pateikties eh, referentam par šo ziņojumu un komentāriem šodienas diskusijā. Šis ir ļoti sarežģīts ziņojums ar dažādiem viedokļiem, kā jau mēs to redzējām grozījumos, un tāpēc esam pateicīgi par pūliņiem, eh, gatavojot pirmo kompromisu grozījumu versiju, kuru saņēmām vakar. Mūsu atbalsts ir grozījumiem attiecībās cilvēktiesībām, cīņu pret diskrimināciju visās formās un grozījumi ar sociālu saturu attiecībā uz piekļuvu veselības aprūpei, izglītībai, sociālajai aprūpei vai mājoklim, ieskaitot labāku un lielāku Eh, valsts investīciju caur specifisku fondu, eh, kas būtu paredzēts vismazāk aizsargātājiem, patvērumu prasītājiem eh, attiecībā tālāk uz profesionālajām kvalifikācijām, uzskatām, ka mūsu prāti ir pilnīgi adekvāti un piemēroti, ka tiek atzīta profesionālā kvalifikācija bet to nedrīkst pārveidot par diskriminējošu eh, procesu, lemjot par patvērumu. Gribēju atsaukties arī uz ksenofobo diskursu, kas izskan Eiropā, ka mums ir jācīnās pret šo nepareizo vēstījumu un tiem, kuri vēlas eh, likt domāt, ka nav iespējams un savietojami garantēt eh, tiesības uz patvērumu eh, un garantēt tiesības un dzīves kvalitāti Eiropas pilsoņiem. Šis diskurss ir pildīgi nepareizs, maldīgs un vienīgās, vienīgās briesmas, kas pastāv, ir visai stingrā diēta, kam var tikt pakļauts atsevišķas dienvidu valstis. Pagājušajā nedēļā izskanēja, ka doma, ka netiks domāts pār darba tiesībām vidējā un ilgā termiņā, un ilgā termiņā tas nozīmētu daudz augstāks kohēzijas izmaksas mūsu sabiedrībai. Tālāk es gribētu šajā sakarā attiekties uz individuālajām, pasvītroju individuālajām tiesībām ikvienai personai lūgt starptautisku aizsardzību, eh, tiesībām gūt piekļūt darba tirgums, saņemt minimālu ienākumu un nodrošināt ģimenes apvienošanos. Un šā, šo tiesību nodrošināšanai ir vajadzīga tikai politiskā gripa. Eh, eh, Pap paredzēt eh, patvērumu izsniegšanu saskaņā ar eh, izglītību vai ekonomisko situāciju uzņemšanas valstī mūsu prāt nav pieņemami. Tāpat arī nav mēģinājums kriminalizēt migrantus tad, kad mums ir jācīnās pret mafiju un jānodrošina eh, legāli imigrācijas kanāli aicinām piemērot eh, dalību valstu īstenotās apņemšanas bēgļu uzņemšanā un salī, samazināt līdz sešiem mēnešiem eh, tiesības eh, termiņu piekļūt darba tirgumu. Katrā ziņā mēs iesniegs, iesniegsim vēl citus grozījumus referentam un esam pateicīgi jau par parādītu uzmanību. Vielen Dank. Paldies. Džīna Lamberta nav šeit arī, vai pārņemsi? Tādā gadījumā Laura Akie nākamā. Sīgrācija, prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. It īpaši es vēlos pateikties e, kolēģim Brifei par paveikto darbu, par viņa atvērtību. Uh, kā arī par to, ka jau šobrīd ir izdalīti kompromisa priekšlikumi, mēs ar tiem varam iepazīties, pie tiem strādājam, lai varētu rīkoties maksimāli efektīvi. Mūsu nostājas. Ir mazskaitlīgas, kas ir jāizstāv, bet tās ir svarīgas. Mēs vēlam, vēlamies, lai ir obligātais repartīcijas mehānisms, kas tiktu iekļauts kopīgajā patvērumu sistēmā. Tāpat arī mēri, kas tiek pieņemti ārpus Eiropas Savienības, ir jāvēršas pret plūsmām ir jāaptur tie, kuriem nav tiesība iebraukt Eiropas Savienības teritorijā, ir nu, jānošķir, jānodala no vienas puses steidzamās darbības, no otras puses ilgāka termiņa darbības, kam ir jābūt efektīvām. Ir jāparedz eh, ilgtspējīgas darbības, kā arī atbalsts valstīm, kurās notiek uzņemšana, taču šīs valstis nedrīkstētu izmantot eh, migrantu uh, E, plūsmu kā lētā darba spēkā votu. Tas būtu pretrunā ar cilvēku tiesībām. It īpaši ir svarīgi sniegt palīdzību iebraukšanas brīdī, ne tikai lingvistisku atbalstu, bet ir jābūt personālam, kas rīkojas kā patiesi kultūras mediatori un kuri šos imigrantus uzņem. Šobrīd Eiropas Savienības budžets nav pietiekams. Patvērumu fonds, migrācijas fonds un vidusposma pārskatīšana daudz gadu finanšu schēmai. Nu, parāda, ka mēs esam um, praktiski pie sīkuma situācijas. Um, tiek atbrīvot 3 miljārdi eiro Turcijai migrācijas plūsmai. Mums vajadzētu arī autonomā un kopīgā veidā pārvaldīt jautājumus, kam nevajadzētu rast, radīt problēmas, bet veidot sistēmu, kas dotu mums iespēju nākotnē labāk pārvaldīt migrācijas plūsmas, jo tās kļūs par realitāti. Runājot par eh, direktīvu par zilo kārtu, tas ir ļoti skaists projekts, kas praktiski netiek izmantots. Lūk, Tās ir mūsu prioritātes, kā jūs sacīja, mēs izpētīsim kompromisu un vēlos arī pateikties Benifei kungam par paveikto darbu. Šis darbs ir ļoti sarežģīts, bet arī steidzams. Un esam tagad gatavi veidot dokumentu, ko atbalstītu maksimāli liels cilvēks skaits. Ranke. Thank you, Chair, for your... Paldies, un arī Ranke Es aizstāšu savu kolēģi Džīnu Lamberti, bet daži punkti no manas grupas. Esam ļoti apmierināti ar ziņojumu, atbalstām vairumu grozījumu, vēlamies pateikties referentam par konstruktīviem priekšlikumiem, īpaši grozījums, kas stiprina uh, pilsoniskās sabiedrības un vietējo uh, varas iestāžu lomu. Tas ir ļoti svarīgs uh, instruments šajā atbalsta nodrošināšanā, lai radītu patiešām efektīvu dalību darba tirgū bēgļiem un patvēru meklētājiem. Un mēs vēlētos arī pateikties par to, ka daudz mūsu grozījumi ņemta vērā, īpaši tie, kas sakārto mm, šo te pieeju, kad mēs ņemam vērā jau divus esošus tiesību aktus, jo ir daudz, kas, uz ko mēs jau varam balstīties, un mēs nevaram uh, raudzīties uz šo problēmu un risinājumiem īstermiņā, bet mums ir jāskatās, kā mēs varam integrēt patvērumu meklētājus uh, ilgtermiņā darba tirgu un <clears throat> daudz grozījumu no mūsu puses tieši par šo tēmu ir uh, iekļauti. Mēs turpinām apspriest jautājumu par vēl viena fonda veidošanu kopā ar ESF jo, ja nebūs papildus naudas, tas radītu konkurenci eh, starp eh, liederīgām esošajām programmām, un mēs gribētu pavērt elastīgāks finansēšanas iespējas šajā jomā, un mēs noteikti atbalstīsim izmaiņas daudzgadu finanšu plānā, kā ir piedāvāts 16. punktā, un eh, varbūt ir nepieciešams tālākas diskusijas Un paldies vēlreiz referentam un ar nepacietību gaidām konstruktīvu tālāku sadarbību. Paldies! Paldies un tagad uh, eh, Marabicotto. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, vai bija vajadzīgs tikai ziņojums par migrantu problēmām. Tā ir, tas ir kļūst par parlamenta sportisku aktivitāti. Mēs katrā komitejā rakstām ziņojumus, un man šķiet, ka pēdējo gada laikā situācija nav neko uzlabojusies. Mēs esam ar nepareizu filozofiju skatot šo jautājumu. Es tā ceru. Es ceru, ka Eiropa Eh, nevēlas importēt miljoniem bērgu, jo man ir iespējas, ka mēs pa šādu ceļu ejam. Kolēģim Benifēji vēlos sacīt, ka aizstāvēt līdzpilsoņus nav noziegums, jo Es sevi pati denunsēju, es aizstāvu Itālijas iedzīvotājus, aizstāvēju Itālijas bezdarbniekus. Manuprāt, referents ir kļūdījies. Viņš ir runājis ar arotbiedrībām, ar migrantu biedrībām, ar, viņš ir runājis ar visiem, bet nevis, eh, bet viņš ir aizmirsis pats savas valsts bezdarbnieku, savus līdzcilvēkus. 40% jauno itāļu dzīvo bez darba. Kā viņiem paskaidrot? ka migrantam ir tiesības uz darbu un viņam nē. Man trūkst vārdu, lai to visu izteiktu. Manuprāt, pirmkārt ir jārisina nodarbinātības problēma Eiropas līmenī. Ir tiesa, ka daudz iet bojā šķērsojot jūru, bet cilvēki e, Itālijā mirst e, bezdarba dēļ. Vēl vakar nu bija manā provincē entā pašnāvība, ko izdarīja cilvēks, kurš bija zaudējis darbu. Es gribētu, lai ar. Ārš pilnu drosmi un realismi es skatītu šo jautājumu. Mēs neesam populistiska, bet realistiska partija. Mēs pieņemam zināšanai situāciju un Mani grozījumi varbūt pēc to skatīšanas tu ņem vērā un salīdzina ar situāciju, kas notiek savā valstī, tavā valstī, jo man līdzpilsoņi nav rasisti, arī mani grozījumi nav rasistiski, ir jācīnās pret bezdarbu, pret itāliešu bezdarbu, un e, migrantu jautājums ir jārisina savādāk aspektā. Ja jūs vēlaties importēt miljoniem e, e, vergu, e, tad e, mēs nekur netiksim. Mums ir jārisina situācija piemērotākā kontekstā ir jāpalielina sadarbība, ir jāatlasa personas. Simtiem tūkstoši ierodas Itālijā un pēc viena gada eh, šie cilvēki saņems bēgļu statusu, būs simtiem tūkstošu um, cilvēku, kuri klīdīs pa Itāliju, kas būtībā būs nelegāļi un vainu. Viņi strādās par ļoti lētu samaksu vai kļūst par eh, likumpārkāpējiem, un tas kļūst par mūsu sabiedrības problēmu. Domāju, ka Eiropas parlamentam uh, ir rūpīgāk un uzmanīgāk pret šo problēmu jāizturas. Un uh, jāpārceļ migrantu jautājums veselā saprāta aspektā. Un tikai tādā veidā mēs varēsim šo jautājumu risināt produktīvi un realistiski. Pretējā gadījumā tas būs kārtējais, entais, nederīgais ziņojums, ko mēs, ja precīzāk, jūs pieņemsim. Ja vairāk neviens nevēlas izteikties, došu vārdu Benfeikungam noslēguma piezīmēm. Mikro, mikro. <laughs> Sì, grazie eh, Presidente. Prima di tutto ehm, volevo chiarire. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos precizēt atsevišķus elementus eh, Bizoto kundzei. Eh, ziņojums netiec uz migrantiem, bet eh, bēgļiem patvērumu meklētājiem Nākošais jautājums. Šeit tā runa par tūkstošiem cilvēku paverdzināšanu, bet palīdzību cilvēkiem, kas ir e, novesti līdz verdzībai vai sarežģītai situācijai. Pilnīgi noteikti ir jānošķir. E, situāciju un jānodala tie, kas ir kļuvuši par upuri visai smagai situācijai, lai viņi varētu saņemt starptautisko palīdzību no ekonomiskajiem migrantiem. Un tas ir viens no jautājumiem, kurus mēs mēģinām risināt šeit, rīkojoties pragmatiski, kā to dara lielais vairums politisko grupu. Un dažkārt arī veselais saprāts eh, izskar vairākumā, ko eh, pieņem vienu vai otru, taču vajadzētu izlasīt ziņojumu. Izdarīt to rūpīgi un nejaukt klāt citas eh, neaizsargātas kategorijas. Jūs runājat par jauniešiem, par bezdarbniekiem ir rūpīgi jāizturas pret to, lai šīs kategorijas, eh, ne, lai, lai tām netiktu nodarīts kaitējums ar šīm darbībām. Ir jānodrošina piekļuvi darba tirgumu, bet nedrīkst panākt, eh, nonākt līdz tam, lai izveidotos sociālais dempings. Ir labāk jāizmanto kohēzijas fondi, lai mēs nekaitētu uh, neaizsargātām kategorijām un neņemtu no viņām to, ko dosim bēgļiem. Tāpēc eh, mēs piedāvājam pārskatīt sociālā fonda slieks, lai varētu ņemt vērā jaunas situācijas, kuras nespēja risināt eh, kaitējot jau tā Eh, mazaizsargātas kategorijas. Šeit nav runa par eh, propagandu uz nodokļu maksātāju rēķinu. Es gribētu tagad arī vispārīgāk runājot atgriezties pie citu grupu sacītām un pārskatīt to ar gandarījumu konstatēju, ka eh, visai tuvas pozīcijas ir attiecībā uz nepieciešamību rīkoties ātri, uzsākt un stiprināt sociālās kohēzijas fondu, eh, stiprināt kopīgu pieju patvēruma procedūrai. Taču ir atsevišķi jautājumi, kas ir problemātiski, un mums par tiem ir jārunā tad, kad mēs būsim uh, tikušies ar ēdu referentiem, lai arī rastu papildu kompromisu. Šeit ir runa par līdzsvaru atrašanu starp bēgļu kompetencēm. Mēs nedrīkstam nonākt līdz diskriminācijai pret vieniem vai pret otriem. Šīs kompetences ir jāatzīst, lai redzētu, konstatētu, kas ir vispiemērotākais darba atrašanai, vislabākai integrācijai. Tas pats attiecas uz šo fondu finansējumu. Nostājas ir atšķirīgas, taču, manuprāt, ir vērojams atbalsts tam, lai nenoraid, nenodarītu kaitējumu jau tiem, kuri atrodas sarežģītā situācijā. Vajag lietas precizēt. Un, ja mēs norādām, ka tiks nodrošināt piekto sociāliem pakalpojumiem, tad tas ir jāprecizē, ir jārunā terminoloģiski. Uh, E, visdrīzāk būs atsevišķas atšķirības, kas būs jāpieslīpē, un mēs skatīsim, kādu jēdzienu mēs izmantosim kurai kategorijai. Ir arī citi jautājumi un tematikā, piemēram, atbalsts vietējām organizācijām, pašvaldībām, e, e, kultūras mediācijas darbs. Tie ir konkrēti jautājumi, taču pamats jautājumos starp politiskajām grupām ir vēloj, vērojama viedokļu konverģence. Atsevišķi jautājumi, piemēram, direktīva par zilo kārti, arī šeit ir viedokļu daudz, eh, atšķirības, tomēr, manuprāt, neatkarīgi no tā visa. Mums ir samērā kopīga filozofija politiskajās grupās, un es ceru, ka šis darbs varēs tikt paveikts efektīvā veidā, sagatavojot ziņojumu, kas ir noderīgs Eiropai un tās pilsoņiem. Ziņojumu, kas palīdzēs veidot leģislatīvu reformu un apvienot vislabākās prakses, lai panāktu bēgļu integrāciju, lai tā nenotiktu uz citu citu krīzes skartu kategoriju rēķinu. Paldies! <clears throat> Lielas paldies! 30. maijā mēs balsosim komitejā un jūlijā pēc tam plenārsēdē skatīsim. Nu, Tālāk mēs varam pāriet pie 8. darba kārtības punktā, strādājošo pārstāvniecība valžu līmenī Eiropā, pats esmu referents, un eh, tāpēc es īsi pateikšu sekojošo. Man bija skaidrs, eh, cik eh, ļoti aizraušies jūs visi esat eh, ar šo tēmu, bet nu tad, kad es saņēmu 282 grozījumus, nu tad es biju ārkārtīgi pārsteigts, jo uz to gan es necerēju. Un ir diezgan grūti rast kompromisu ar 282. Nu, es pats arī esmu dažus grozījumus iesniedzis Mm, kaut gan neesmu vēlējies izplē, nu tā tad pagarināt vai palielināt šo te grozījumu skaitu. Nu, protams, ka daudz grozījumi uh, ir vērsti uz to, lai konkretizētu virkni punktu, un es domāju, ka mēs varēsim daudzus no tiem iekļaut. Uh, kompromisos, un uh, tiem visi varēs arī uh, piekrist. Ir arī otra mm, grozījuma grupa, kas ir uh, vairāk valodnieciska rakstura. Un uh, es domāju, ka ar tiem mēs varēsim tikt galā uh, sarunās ar ēnu referentiem. Tad ir trešā grozījuma grupa nu, ka tas tie faktiski ir vēsti uz to, ka ja mēs tos pieņemsim, eh, viss gal galā paliks eh, tā, kā tas ir šobrīd. Un tāpēc mēs uzsveram mm, ņemot vērā ziņojumus, komisijas materiālus un tā tālāk, un skaidri pasakot, ka mums ir tieši sociālais pienākums nodrošināt šo te strādājošo mm, plašāku pārstāvniecību. Uh, Un e, mēs tiešām nevēlamies, lai būtu tāda situācija, lai Eiropā viss palikt tā, e, kā tas ir līdz šim, un ja tas tā tiešām notiks, tad mēs, nu, neesam bijuši veiksmīgi ar savu ziņojumu. Un tad ir ceturtā e, grozījuma grupa, par kuriem esmu bišķīt pārsteigts un arī nedaudz uzjautrināts. Tie ir 26 grozījumi, kas vēlas svītrot uh, veselas uh, rinkopas no šī uh, ziņojuma. Un faktiski tas atņem 40% no visas ziņojuma būtības. Nu, tas, manuprāt, nav īpaši saprātīgi īpaši par, par īpaši amizantu uzskatu vienu kādu lietu. Mums ir direktīva par viena īpašnieka vai viena akcionāra uzņēmumu. Un jautājums, kāpēc mums ir vajadzīga šāda Eiropas līmeņa direktīva, uh, Eh, kāpēc nepietiek ar nacionāliem tiesību aktiem. Un iznāk, eh, ka eh, ja mēs šajā ziņojumā svītrosim atsevišķas lietas, ko uh, vēlas daži grozījumi iesniedzēji, tad uh, mēs tieši uh, izdarīsim to, kas ir par, ko mēs vēlamies panākt ar šo ziņojumu, respektīvi uh, aizsargāt eh, strādājošo tiesības un eh, palielināt Eiropas līmenī strādājošo līdzdalību. Un mums šis eh, princips ir jāiestrādā kopējā uzņēmēja darbības politikā, un uh, komisijai būtu jānāk uh, klajā ar attiecīgu tiesību akta priekšlikumu. Nu, būtībā tas, kas mums šeit ir uz galda, nav nekādas eh, sociālistu vēlnišķīgās eh, spēlītes. Galvenais ir kvalitāte, un mēs nekādā gadījumā, teiksim, pārvaldības kvalitāti uzņēmos negribam mazināt. un strādājošo dalība pārvaldēs ir ārkārtīgi svarīga, un tās, starp citu, jau tiek nodrošināta daudzās dalība valstīs, ieskaitot uh, arī, uh, piemēram, Norvēģiju. Un uh, uzņēmumiem, uh, nu, pašlaik viņi to var darīt brīvprātīgi, uh, bet kā tas tiek darīts, Un te nav runa par kaut kādu krējuma nosvel, nosmelšanu un kāda interešu pārkāpšanu. Šeit runa par minimāliem standartiem. Jā, nacionālajie standarti var tikt noteikti katrā dalībvalstī, bet ir jānosaka kaut kādi minimālie standarti Eiropas līmenī pār darba ņēmēju pārstāvniecību. Un es eh, domāju, ka mums būs diezgan aizraujoši diskusiju process par šo eh, ziņojumu. Un tagad no EPP Toms Van Kendelāre. Paldies, kolēģi. Kā jau es teicu, pirmo reizi, kad es runāju par šo jautājumu, šis jautājums ir par darbinieku piedalīšanos uzņēmumu valdēs, mēs pasvītrējam to, ka ļoti svarīgi nodrošināt konsultēšanos. Obligāti ir jāiesaista darbinieks, tas, tas uzlabo produktivitāti un um, attiecības savstarpējās. Un Eiropas Savienības līgumā ir izcelts tie arī sociālie mērķi. Un tur cits starpā ir rakstīts, ka ir jāņem vērā arī subsidiaritāte Mēs zinām, ka vēsturiski daudzās valstīs ir tā, ka uzņēmumu valdēs piedalās ļoti daudz darbinieku, bet eh, citās valstīs, piemēram, manā valstī konkrēti vispār nepiedalās, neņem nevienu darbinieku. Tātad situācijas ir dažādas. Tomēr mēs eh, ne, ne, nevaram apgalvot, ka šeit eh, darbiniekiem ir mazāk tiesību, vienkārši šeit ir cits sarunu vešanas princips un sociālajiem partneriem ir mm, tomēr nozīme. Es piedāvāju grozījumu stiprināt sociālo partneru iesaisti. Tas ir, man ne, nepatīk obligātas normas, un šeit ir arī atšķirība darbinieku iesaistas noteikumos. Tāpēc mums ir jābūt atvērtiem, jācenšas mācīties vien, vienam no otra. Un šeit, šai ziņā arī pašinstīvas ziņojumi varētu lieti nodare. Arī nākotnē mēs paredzam, ka notiks diskusijas ar ēnu referentiem un katrā ziņā mēs ļoti uzlabosim. Tā palēnām visi pēc kārtas. Tagad Edvards Martāns. Man bija reglamenta jautājums. No, an, an, an, I'm sorry to disturb you. Uh... Es atvainojos, ka traucē procedūru. Man ir momentā jāiet prom. Man ir jāpiedalās klusuma brīdī lielajā zālē. Un varbūt uh, ar jūsu piekrišanu es uh, varētu arī izteikties vēlāk, bet to manas pienākums ir tieši tagad šajā brīdī doties prot, prom, tā kā, ja iespējams, runāšos, runāšu vēlāk, ja ne, tad neko. You come back? Labi, atgriezīsies. Labi, labi. Nu, tad Edvards Martāns. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentam. Šis ziņojums, esmu pārliecināts, palīdzēs e, izdzīvot sociālajai demokrātijai uzņēmumos. Šeit nav runa par manu viedokli, kā jau es to vairāk kā, kārtīgi esmu sacījis, veidot vienu modeli atbilst eh, tādu pašu kā cits, ir jāņem vērā atšķirīgās kultūras un eh, arotbiedrību organizācijas, lai varētu parādīt, ka mēs varam rīkoties efektīvi. Un, manuprāt, tas ir labāk anticipēt, lai varētu labāk rīkoties, lai maksimāli novērstu sociālas vai ekonomiskas traģēdijas. Uh, Nevar teikt, ka viscaur Eiropā šī e, sociālā demokrātija dzīvo pilnasinīgu dzīvi. Protams, ir e, informācija, ko mēs dažkārt uzzinām presē kur strādājoša organizācijas tiek nostādītas fakta priekšā. Tevis piedāvātais eh, ir labs sākuma punkts, un ar mūsu grupu mēs mēģināsim eh, nevis oponēt ar vienu modeli citam, bet kā rīkoties efektīvāk, lai labāk un lielāku svaru varētu un spiedienu izdarīt uz uzņēmumu stratēģisko izvēli. Ir liels uzsvars jāliek uz konsultācijām, dalību, pat ja ko, koplēmums ir parādījis savu efektivitāti konkrēti. Ziemeļu valstīs tīri personiski es būtu vēlējies šādu procedūru visur, bet nu jāņem vērā specifika. Tālāk par subsidiaritāti. Atsevišķos grozījumos mēs redzam uh, tekstus par kompetenci, bet eh, Eiropas Savienības teritorijā darbojas multinacionāla uzņēmuma, un mums ir jābūt kopīgi informācija no strādājošiem no administrācijas padomas, nevis lai harmonizētu visu sociālo politiku. Arī šeit ir liela diskusija, es būtu teicis, kāpēc gan ne, bet lai mēģinātu uh, vienādot uz augšu, virzienā uz augšu eh, situāciju, kur tiesības nav vienlīdzīgas. Un tas attiec arī uz uzņēmumiem, kas strādā vairākās eh, nacionālajās teritorijās. Par viens personas uzņēmumu piekrīti sacītajam ir jāpanāk un jāatrisina dažādu noteikumu, nacionālo likumu apiešana, tas jādara ar konsultāciju palīdzību, ir šī problēma jākuriģē drīz. Ir jārodas harmonizācija vai līdzsvars, lai veicinātu labu saskaņošanu starp uh, E, koplēmumu, dalību, konsultāciju, un arī šajā sakarā esmu iesniedz savu 177. grozījumu. Un noslēgumā gribu sacīt, ka šis e, uzlabotais teksts palīdzēs pilnasinīgāk dzīvot demokrātijai un būs strādājošo interesēs viscaur. Paldies! Paldies, Andžats Baširs! Dear Chair, now you and I have been known to share a joke or two together. Mēs arī kopā esam jokojuši priekšsēdētāji, bet šīs te ziņojums nav nekas smieklīgs. Droši vien arī redzēsiet, kāds grozījums esmu iesniedzis. Un mani draugi ēnu referenti un citi deputāti jo priekšlikumi, kas ir šajā tekstā, ir pilnībā nepieņemami ļoti lielam vairumam no mums. Un 61 e, grozījums, ko jūs esat iesniedzis, ir svītrojumi un ļoti daudzās jomās es redzu, ka ir iespējams uh, konstruktīvi uzlabot šo tekstu, bet uh, tomēr viss šis lielais apjoms ar grozījumiem, tas jau signalizē, ka šīs ziņojums nav labs un nav arī iespējams realizācija Eiropas Savienības līmenī. Es uh, sākšu ar kaut ko pozitīvu. Šeit ir viens vienīgs apsvērums jūsu tekstā, ko es varētu atbalstīt. Tas ir apsvērums D, kur ir rakstīts, uh, ka darbinieku iesaiste uzņēmumu padomēs eksistē 18 Eiropas Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā arī, bet šī iesaiste ir ļoti atšķirīga. Tas ir saistīts ar valstu ekonomisko, sociālo un vēsturisko attīstību, un tas ir tiešām stūrakmens šai lietā. Desmit dalībvalsts neregulē šo jomu. Un tās valstis, kas regulē, tās regulē to ļoti dažādā veidā. Un, lai arī kāda būtu direktīvas forma, ko jūs piedāvājat, vai mēs varēsim ņemt vērā tur visu šo milnīgo eh, atšķirību daudzumu, tas nav iespējams. Eh, šī pieeja, kur ir paredzēts mainīties ar labāko praksi, tā būtu daudz labāka, daudz pieņemamāka man kā EKR grupas pārstāvim. Es pieskaršos arī citām idejām, kas ir pieteikti šajā tekstā. Viena ideja, kas krīt acīs, ir tas, ka darbinieku pārstāvjiem ir jābūt vienādām tiesībām kā īpašniekiem un vadītājiem. Uh, un uh, šeit ir rokas grāmata personālam Eiropas parlamentam, vai te jūs savam parlamentam arī piedēvēsiet tādas pašas tiesības kā jums? Es ārkārtīgi šaubos, ka jūs sūtīsiet savu pārstāvi balsot jūsu vietā plenārsēžu zāli. Pirmkārt, tas ir pretrunā ar noteikumiem, un tam ir savi labi iemesli. Es e, tiešām varētu tikai piekrist, ka ir jāuzklausa um, dalībnieku pārstāvju domas uzņēmumu valšu līmenī. Tas varētu noderēt e, vispār uzņēmumam, par to rakstu 15. Gro, grozījumā kā bijušais e, uzņēmējuma īpašnieks, es saku, ka tas ir sakarīgs risinājums un tas ir labi gan darbiniekiem, gan kompānijai bet tomēr vadības struktūras ir izveidotas, lai nodrošinātu līdervadību, lai būtu arī gal galā uzņēmums, kas darb, tāds, kas darbojas veiksmīgi. Tad vēl jūs apgalvojat, ka tās valsts, kas regulē šo lietu, tās ir ekonomiski attīstītas valsts bet jūs noteikti zināsiet, ko es gribu teikt tālāk. Apvienotā karaliste neregulē šo jautājumu, un tomēr arī apvienotā karaliste ir diezgan veiksmīga valsts bez šāda regulējuma, un mēs negribam, lai mm, draugi Briselē diktē mūsu uzņēmumiem to, kā vajadzētu strukturēt mūsu valdes un priekšlikumi mm, regulēt šo jautājumu iet tiešā mm, pretrunā ar mūsu iedzīvotāju vēlmēm un gaidām no Eiropas Savienības. Un tieši tāda veida pieeja liek Lielbritānijā domāt par izstāšanos. Un šeit ir šis lielais eh, grozījumu skaits no dažādām politiskām grupām, kas skaidri norāda, ka tā ir dalībvalstu kompetence. Handelkungs eh, šeit nav un nevar būt Eiropas eh, modeļa dalībnieku pārstāvju iesaistēju valdēs. Un principā, ko jūs piedāvājat? Jūs piedāvājat Vācijas modeli, kas neiederēsies pilnīgi visur un vienmēr. Es e, tiešām ceru, ka kompromisa grozījumos jūs mainīsiet uzņemto kursu un ņemsiet vērā visas šīs bažas, kas ir izskanējušas šodien un arī, kas parādījušās ir grozījumos. Lielas paldies! So, Enrique Škāviešavon ir noch nicht zurück. Enrique nav šeit, tālāk e, Enrique Rainda. Paldies priekšsēdētāji! Es um, noteikti nepiekritīšu iepriekšējiem runātājiem. Es uh, uzskatu, ka Eiropas Savienība nav vienkārši dalībvalstu grupa, ka Eiropas Savienībai ir uzdevums regulēt noteiktas jomas, noteikti politiskās jomas, un arī apvienotā karalista piedalās šajā lietā. Es uzskatu, ka darbinieku pārstāvniecība ir ļoti svarīga lieta ne tikai, lai aizsargātu sociālās darbinieku tiesības Eiropas Savienībā Bet um, tā ir arī daļa no iekšā tirgus regulējuma. Mēs stiprinam demokrātisko korporatīvo pārvaldību, un to atbalsta pilnīgi visi. Mēs varam no tā iegūt tikai labumu. Tad, kad es lasu šo priekšlikumu, un tad, kad mēs uh, šeit runājam par subsidiaritāti, mm, Mēs eh, arī runājam par dažādām pieejām, par daudzveidību, bet eh, mēs uzskatām, ka šajā priekšlikumā šīs bažas tiek liedētas un atspūgļot arī visai pilnīgi. Šeit joprojām varētu būt liela atšķirības ar dažādiem modeļiem dažādās dalībvalstīs, arī reģionālā līmenī varētu būt atšķirības. Un tā tas ir, bet tomēr es domāju, ka mums ir nepieciešams spērt šo soli, jo tas eh, nav tikai jautājums, kas skar sociālās tiesības, bet arī saistīts tas viss ar demokrātiju un iekšējā tirgus jautājumiem. Un ieskatoties realitātiem, mēs esam redzējuši, ka jo īpaši krīzes laikos uzņēmumi, kur ir ļoti spēcīgi un labi pārstāvēt darbinieki, tās ir izturīgākas, un mums šis fenomens nav neinteresants, un mēs nevaram nerunāt par pozitīvo ietekmi kā tas palīdzēs mums sasniegt Eiropas mērķis līdz 2020. gadam. Tas ir ļoti nopietns mērķis mums visiem. Tāpēc mana grupa ārkārtīgi atbalsta šo pieju. Mums ir jābūt kopējiem un saistošiem noteikumiem, kas regulē darbinieku pārstāvju iesaisti uzņēmumu valdēs un ir arī nepieciešams nodrošināt vienlīdzību pārstāvniecības ziņā darbinieki un uzņēmumu valdes pārstāvi. No otras puses, tad, ja jūs strādājat kopā, ja tiek paredzēts, ka jūs um, konstruktīvi strādāsiet, būs jums vienot kopīgi risinājumi, tad jums ir jāstrādā vienā līmenī un jāmeklē vienlīdzīgi šie risinājumi. Un visbeidzot, es domāju, ka mēs eh, savos grozījumos esot, esam cenšies pasvītrot to, ka šis jautājums nav tikai par to, vai darbinieki tiek iekļauti valdēs, bet eh, tas ir arī jautājums, kas norāda uz daudzveidību darbinieku vidu. Un tāpēc mēs gribam arī pasvītrot šo ideju par grāfos, par dzimumu līdztiesību, arī gribam runāt par jauniešu iesaist ļoti bieži. Uh, apmācāmie vai interni, jaunieši, kas iziet kaut kādas sagriešanos, viņus neuzklausa pietiekami, un tāpēc mēs uzskatām, ka arī šādu grupu iesaistīšana ne tikai bagātinātu šo lielisko priekšlikumu no Handela kunga, un beigu beigās ar es, ar savu personālu esmu izveidojis ārkārtīgi nehierarhiskas attiecības, un es domāju, ka tas tikai uzlabo mūsu atmosfēru birojā, un tas rada labāks risinājums pilnīgi visiem, tāpēc šajā gaisotnē mēs atbalstam no visas sirds šo priekšlikumu. Dankeschön, EFTD. Paldies no e FDD Laurā Džējā. Šķiet, ka nav viņas. Tad Martēna kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, uzklausīju visus jūsu piesardzības izpaudumus. Um, Turklāt uh, šis ir ziņojuma projekts, kas paredzētu minimālo strādājošo pārstāvību uh, Eh, gan Eiropas pārobežu, gan nacionālās Eiropas Savienības eh, uzņēmumus. Taču mēs redzam, ka par šo tematu ir diskusijas un ir atsevišķi, kuri to interpretē pilnīgi pretējā veidā. Mēs uzskatām, ka tas, kas strādājošais ir informēts, piedalās lēmumu pieņemšanā. Jā, tā ir patiesība, jo nereti eh, cehā uz vietas atrisina problēmu, ko inženieri nespēja atrisināt. Tā notiek. Bet pastāv šaubas par to, ko jūs prezentējat kā neapstrīdam modeli, ka strādājošie pārņem kontroli par administrācijas padomu. Nē. Un citēja Eduāru Martēnu šo tikko sacīto. Viņš sacīja, mēs vēlamies Eh, izdarīt spiedienu uz uzņēmumu strateģiskajām izvēlēm. Viņš ir pilnīgi pretēju nekā jūs. Viņš vēlas būt ar svaru strateģiskai izmētē pats, ja uzņēmums ir jāsaņem par ķīlnieku. Laimīgā kārtā tas attiecas tikai uz ļoti lieliem uzņēmumiem, mazajā netiks um, skarti. Un problēma ir tā, ka Šeit var būt eh, graujošas sekas, ir tīpaši ekonomikas un, ekonomiskas un sociālas spriedzes brīžos. Mēs esam redzējuši, eh, ko ir devis arotbiedrību spiediens. Ir pazuduši daudz uzņēmu Francijā, vienkārši delokalizācija, un šeit, eh, pateicoties Eiropas eh, globalizācijas, eh, koriģēšanas fondam situācija tiek labota noslēgumā par N Eiropas Savienības obligātajām kompetencēm un transponēšanu nacionālajās tiesībās un par feministu sacīto pie, priekšlikums attiecībā sieviešu kvotu administrācijas eh, padomē, to neataisto ne ekonomiskā efektivitāte, ne vienlīdzības princips. Es uzskatu, ka ir aizvainojoši gribēt noteikt kvotas, ir sievietes, kas ir lielu uzņēmumu vadītājs, kas ir efektīvas un kuras nav gaidījušas kvotu ieviešanu. Paldies par uzmanību. So, Enrique Calvé Champon is wieder da. Tā, un Enrique ir atgriezies. Došu viņam vārdu. Paldies, paldies par jūsu izpratni un uh, pacietību. Un turpināšu spāņu valodā. Par uh, šo tekstu runājot, norādot, ka vēlos, lai strādājošo dalībā korporatīvajās struktūrās ir labi darbīgas ekonomikas un sabiedrības parādība, kas ir sasniegušas sociālas integrācijas augstu līmeni un atbalstu to principā. Koncentrēšos uz trim grozījumu kategorijām, kuras izklāstīšu ēnu referentu sanāksmēs un um, vadlīnijas, kas ietekmē ne tikai manu ietekmi uz tekstu, bet arī manas grupas satieksmi, jo atzīstu, ka priekšsēdētājs un referents iespējams uzjautrinājos, uzjautrinājās atsevišķas lietas lasot, savukārt mana grupa uh, Ehm, bēdājās tās lasot, bet tā nu ir pasaule. Vienu dienu mēs smejamies, vienu dienu mēs raudām. Ehm, runājot par strādājošo pārstāvību administrācijas padomēs, jau pats virsraksts norāda zināmu ierobežotu aspektu jau no paša sākuma, kas ir koncentrējies, un tāpēc mēs atbalstīsim to, kam esam. Uh, leģislatīvs, eh, leģislatīvi iestāde. Un neuzskatām, nezinu, šeit ir tūkojuma problēma, kas strādājošo problēmai ir jā, eh, aprobežojas ar uzraudzības padomu. Ir ļoti daudzi citi modeļi, kas varētu darboties. Un šajā blokā uh, aizstāvēsim to, ka dalībai ir jānotiek adekvātā līmenī. Ko tas nozīmē? Pilnīgi skaidrs, ka strādājošo dalība ir vēlama un ir atkarīga no dažādiem faktoriem, kas ir atšķirīgi Eiropām Eh, arotbiedrību kultūra, tīkls, pieredze, uzņēmumu kultūra, tīkls, pieredze, produktivitātes eh, tīkls, vidēji uzņēmumi, 50 vairāk uzņēmumi un mikro uzņēmumi, tālāk eh, pati vēsture, kultūra, taiskaitā klimats atsevišķos darba Eh, tirgos. Kā mēs redzam, šeit pastāv liela daudzveidība, un visi šie aspekti ir jāņem vērā. Tāpat arī juridiskā vēsture tam, ka, kādas ir bijušas uzņēmuma tiesības katrā valstī. Tāpēc to vajag veicināt, bet pilnīgi noteikti ar elastību, gudrību, lai tas spētu darboties katrā konkrētajā vidē. Un tāpat arī atgādi, mēģināsim atgādināt apstiprināt to, ka šeit ir runa par strādājošo pārstāvību, eh, kuriem ir jāpastāv, jāizsakās un jābūt ar savu svaru un balsi, bet nevienā brīdī nedrīkst to sajaukt ar uzņēmumu vadību, kuras atbildībai E, gulstas uz vadītājiem. Tas ir ļoti svarīgi, ne tikai tāpēc, lai vadība būtu e, efektīva, bet lai varētu attiecīgi atbildību sadalīt. Es pie tā strādāju Spānijā pirms 40 gadiem. Uh, arotbiedrības sacīja, mēģināsim ietekmēt, taču tas, kurš paliek atbildīgs, ir vadītājs, un viņam ir atbildība jāuzņemas. Tas attiecās uz pirmo grupu. Tālāk otrais bloks būtu ieteikumi attiecībā uz eh, jau strādājošo pārstāvību korporatīvajās struktūrās. Uh, Ir skaidrs, ka lietas attīstās, un tāpēc to vajag aktualizēt, uzlabot e, tur, kur e, jāpiemērojās tam, kas darbojas labi. E, tas ir pilnīgi skaidrs, ko šeit Eiropa var darīt. Eiropa visdrīzāk var ietekmēt, Eiropa var noteikt kritērijus, parādīt, atbalstīt to, kā labāk nodrošināt funkcionēšanu, bet mēs varam saskarties ar problēmu, kāda juridiskā bāze, cik tā tālu iet un vai ir iespējama skaidra intervence darba tirgos no komisijas puses. Un šobrīd tas nav skaidrs. Būt pārāk ambicioziem šo punktu un es. E, e, Nenoskaidrojot, var vājināt mērķis. Tālāk trešais bloks kas ir eh, attiecināms eh, uz juridisko bāzi, cik tā ir tālajoša Mēs arī esam norādījuši, ka vairāki paragrāfi nevar tikt uzsākti no par parlamenta puses bez to iepriekšējas izpētes. Juridiskā bāze, kas to pieļautu, bet arī nepietiekami izpētot vienu jautājumu, kas ir vai mēs ar šo direktīvu vēlamies nodrošināt tiesības, pri, principu, kā strādājošie piedalās korporatīvajos organos, piemēram, uzņēmumu pārskatīšana, korporatīvā sociāla atbildība, ja mēs vēlamies nodrošināt principu to universalizēt, noteikti ietver Eiropas līmenī. Pat, um, lai redzētu uh, cik tālu mēs varam iet eh, juridiskajā bāzē, vai arī mēs vēlamies tiešu intervenci veikt konkrētās direktīvās ar aspektiem, kas, manuprāt, nav universāli Eiropā, bet kas eh, ir piemēroti vienam vienīgam modelim. Entschuldigung, Enrique, war keine politische Intervention, es war eine zeitliche nach siebeneinhalb Minuten. Labi, Mums ir palicis pavisam nedaudz laika. Un vairāk nav neviens pieteicies runāt, dažas īsas piezīmes no manas puses. Es vēlētos lūgt visiem, kas ir iesaistīti šajā darbā, izlasīt bez izlasīšanas nekas tur e, neiznāks jo daudz kas no tā, ko jūs te minējāt, faktiski ir atrodams ziņojumā. Piemēram, pirmais punkts par tiesisko pamatu. Šis ir iniciatīvas ziņojums, un komisija pēc tam var tālāk domāt par iespēju veikt kādus pasākumus un strādāt pie kādiem priekšlikumiem. Šīs ir ziņojuma projekts, un te nav runa, ka mēs kaut kādā gadījumā mm, taisamies apšaubīt uzņēmē darbības tiesības. Tas nepie kā nenovedīs, jo Uh, Martēn kungs, uh, te nav runa par to, ka kāds modelis būtu dominējošāks pār citiem modeļiem. Nē, te runa par minimālo standartu noteikšanu. Bet Eiropā mēs neko nevarēsim izdarīt, ja mēs nesaskaņosim to ar uh, mūsu darbu citās jomās mums ir jāņem vērā to, ka, lai pieņemtu, eh, teiksim, eh, regulu, ir nepieciešams pieņemt tiesību aktu ar visu procedūru, kurās iesaistīts visas trīs institūcijas. Un ja mēs nevēlamies šajā virzienā vispār nekur virzīties, tad mēs vispār varam atteikties no sociālās e eh, Eiropas kā tādas un punkts. Bet šāda pieeja ļautu uh, Eh, dalību valstīs tur, eh, kur tas varbūt nedarbojas tik labi, kaut kādā veidā ietekmēt šī procesa virzību. Un, ja, piemēram, mums ir šāda plaisa tiesība aktos eh, un starpības starp dalību valstīm, tad mums to vajadzētu regulēt. Uh, Un e, Eiropas e, līmenis ir jāizmanto tāpēc, lai varētu aizlāpīt, teiksim, caurumus Eiropas likumdošanā, bet tas nav domāts, lai e, piespiestu dalību valstis. E, un, ja Beļģija, piemēram, to nevēlas, tad e, neviens Beļģiju nevar piespiest. Un te, te ziņojumā nav nekādas runas par to, mm, ka kāds būtu jāpiespiež un kādam būtu jāpieņem citas valsts eh, sistēma. Bet ja mēs par to izlēmsim, tad būtu jānosaka Eiropas standarti eh, zemāk, par kuriem tā tad nedrīkstētu iet. Ja tas, piemēram, attiecas uz pārstāvību eh, valžu līmenī. Nu, es domāju, ka sarunas būs visai interesantas. Un šīs ziņojums 15. jūnijā ir eh, jāskat vārdā nodarbinātības, tātad mūsu komitejā. Es domāju, ka mēs diskusiju procesā ar ēnu referentiem paskaidrosim varbūt skaidrāk, ko šis ziņojums īsti vēlas panākt un ko negrib. Tāpēc jau mums ir divi šie te rundi, ra, sarunu raundi, un uh, es domāju, ka mēs nonāksim pie kompromisiem. Nu tad eh, par iekšpusdienas darba kārtību mēs esam izsmēluši, esam iekļaušies uh, laikā un pulksten 15. atgriežamies uz pēcpusdienas sēdi, lai jauks pusdienas pārtraukums.